So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, turpināsim Inta sanāksmi un ķersimies klāt darba kārtības 11. punktam. Tas tiešām ir svarīgs. Mēs te runājam par G20 globālo fórumu tēraudam Un tas, protams, ir eh, Eiropas eh, rūpniecības interesēs. Iepriekšējā sanāksme notika 20. Mm, decembrī Buenos Airesā. G20 eh, sanāksmes laikā 20. un 21. decembrī mm, paralēli galotņu tikšanās uh, sanāksmē, un es aicināšu Mišelu mūs uh, informēt par šīs sanāksmes rezultātiem. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. G20 uh, samits uh, atzīmēja desmito jubileju kopš pirmā G20 samita. Tas bija ļoti saspringts uh, samits, ņemot vērā tirzniecības spriedzi un um, izaicinājumiem, ar ko saskaramies globālajā tirzniecībā un investīciju jomā. Un tā kā OECD ministru padomas sanāksmē maijā un APEC, OPEC ministru padomē nesen netika panākts kopīgs paziņojums, uh, deklarācija, ko apstiprināja G20, bija ievērojams sasniegums tā, uh, apkopoja minimālos kopsaucējus tirzniecības eh, principos. Un arī runāja par to, ka ir nepieciešams pa panākt PTO reformu, lai uzlabotu tās eh, darbību. Tā bija lielākā prioritāte, un progress tika panākts izmantojot eh, starpniecību. Un eh, rezultātos ir īpaši paziņojumā atspoguļojas eh, būtiskas domstarpības starp ASV un Ķīnu par to lomu un atbildību pasaules tirzniecības sistēmā. Tomēr samitā nebija iespējams apstiprināt iepriekšējos secinājumus par tirzniecību, ko mm, apstiprināja pasaules vadošo valstu ekonomikas un finanšu ministri, un kuri aicina nodrošināt godīgas spēles noteikumus. Junkara kungs eh, tikās ar būtiskākajiem partneriem un atgādinājās idejas, ar ko mēs nācām klajā 20. septembrī. Tāpat arī pastāstīja, kas ir panākts eh, caurskatāmības eh, jautājumā un krīzes risināšanas mehānismiem sadarbībā ar eh, komisāriem Katainēnu un Mālstrēmu. Es solīju mm, likvidēt tērauda pārprodukcijas jaudas. Diemžēl Ķīna nenodrošināja ministru panākto vienošanos uh, pildīšanu, bet um, līderi vienojās, ka to ir nepieciešams turpināt un cerams, ka līdz uh, šī gada vidum izdosies panākt uh, progresu. Diskusijās par Buenos Aireses uh, deklarācijas piemērošanu ir sākušās gan uh, PTO, gan G20. Blakus man sēž uh, kolēģis Francisko Peres Kanādo, kurš apmeklēja uh, tērauda pārprodukcijas um, jaudu globālo fórumu, un viņš jums varētu sniegt informāciju par šo sanāksmi. Bet vispirms daži vārdi no manas puses par um, pirmo tirzniecības un investīciju darba grupu sanāksmi pagājušajā nedēļā Tokijā. Te prezidentūra ir sagatavojusi mm, ambiciozu darbu kārtību, visi dokumenti Inta komitejai ir nosūtīti un tā lielā mērā atbilst ES prioritātēm PTO darbības um, reformā un struktūrālajās reformās. Mēs eh, uzskatām, ka ir nepieciešams eh, padarīt stingrākus eh, starptautiskos noteikumus un izstrādāt noteikumus ētirzniecībai. Tomēr diskusijas parādīja, ka visas sāls ir detaļās, kaut arī vairums locekļu atbalstīja Japānas piedāvāto skatījumu. PTO reforma nozīmē to, ka tā ir reforma, kas ir nepieciešama. Un Daži uzskatīja, ka tas nozīmē reformu tikai tur, kur tas ir nepieciešams, proti visai minimalistisku pieeju. Bet pagājušās nedēļas eh, diskusijās mēs konstatējām, ka ir nepieciešams eh, pies, pielikt pūles, lai pārliecinātu būtiskākos partners, ka bez PTO reformas un status quo pārmaiņām PTO zaudēs savu nozīmi vai pat kļūs uh, vispār lieka. Uh, Tāpēc mēs te runāsim ar mūsu sabiedrotajiem G20. Tagad es došu vārdu manam kolēģim Francisko, kurš pastāstīs par globālo fórumu. Paldies! Paldies priekšsādātājiem! dažos vārdos par tārauda pārprodukcijas jaudu globālo fórumu. Tas notika 16. martā, kur tika konstatēts, ka krīze skāra uzņēmumus, to darbiniekus, un komisija plāno strādāt ar šo jautājumu. Plānošanā ir ņemti vērā vairāk tirzniecības elementi, stingrās politikas instrumenti, tāpat arī tirzniecības aizsardzības instrumenti, lai aizsargātu mūsu darbinieku intereses, tāpat arī mūsu uzņēmumu intereses un uh, novērstu to, kā negodīga konkurence šīs problēmas sāsina. Tomēr tas nerisina cēloņus, un mēs zinām, ka cēloņi ir valdības atbalsta pasākumi atsevišķās jurisdikcijās, te mēs rādam uz Ķīnu, kuri ir eh, radījuši šīs eh, pārprodukcijas jaudas uh, un apdraud globālo ražošanu. Kā arī izsināt um, cēloņu problēmas? Proti ir jānodrošina, ka starptautiskie noteikumi aptver visus tirgus kropļojumus, kas notiek tādās valstīs uh, kā Ķīna. Pagaidām tas nenotiek, tāpēc bija tik svarīgi nodrošināt, ka ir fórums, kur noturēt diskusiju par uh, caurskatāmību un kopējo politiku. Protams, te uh, netiek domāts par uh, stingriem noteikumiem, bet mm, tas ir uh, ar zināmu ietekmi, pat ar lielu ietekmi, jo kā G20 uh, apakšstruktūra tā galu galā sniedz ziņojumu G20 valstu līderiem, kas ir svarīgi attiecībā uz tādām jurisdikcijām kā Ķīna, un tur valstu vadītāju iesaistīšanās ir vitāli svarīga Šī globālā fóruma, kas izveidots 2016. gadā, būtiskākie um, sasniegumi ir bijuši ļoti labi, un tas noticis divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mums izdevās uh, panākt uh, bezprecedenta caurskatāmību attiecībā uz to, kas notiek visās lielākajās ražotnēs visā pasaulē, tīpaši Ķīnā, kur līdz šim, kas līdz šim ir bijusi kā tāda melnā kaste, kur nekas nav zināms par ražošanas apjomiem, bet tagad ir pieejama datu bāze, kur tiek regulāri atjaunināta, kur tiek iekļauti dati par ražošanas apjomiem, investīcijām un tā tālāk un tā joprojām. Un šos datus sniedz visi fóruma dalībnieki, ieskaitot Ķīnu. Un tagad ir jādomā par to, kā samazināt ražošanas jaudas, kas ir būtiski tirgus līdzsvara izveidēji. Un Tāpēc tas ir uh, labs instruments, kas palīdz uh, risināt šo būtisko problēmu, kas tomēr vēl ir visai āsa. Un fórums mums ir palīdzējis um, vērtēt tās pārvaldības formas, kas ir radījušas šo problēmu. Šis fórums ir laba platforma atklātām diskusijām. Daži to sauc par uh, kolēģu pārskata procesu, un tas nenotiek uh, tīri balstoties uz PTO kritērijiem, bet gan uh, aicina visas uh, valdības vērtēt savas pārprodukcijas jaudas. Līdz šim uh, atsevišķu valstu plāni nav bijuši zināmi, man te atkal ir jāmin Ķīna, un papildus tam tas mums ļauj izdarīt spiedienu uz uh, konkrētām valstīm, lai panāktu pārmaiņas uh, šajā jomā. Kā mēs uh, saredzam nākamos soļus? Protams, principā šis fórums darbojas pēdējo gadu, to ir iespējams pagarināt. Par to tiks spriest nākamajā G20 samitā, bet šajā īsajā termiņā mēs īpaši pievērsīsimies divām lietām. Pirmkārt, caurskatāmības uzlabošanai atsevišķām uh, jaunām valsts atbalsta formām, kas ir parādījušās atkal jau Ķīnā. Viesīsim te skaidrību, aicināsim Ķīnas iestādes pāriet uz tirgus principiem. Un otrkārt, mēs ļoti labi zinām, ka pasaules tirgu ir arī citas attīstības tendences, ir citas uh, strauji ekonomiski augošas eh, valstis, kas palielina ražošanu un ir nepieciešams mehānisms, lai to uzraudzītu, lai tā rauda nozarē neveidotos pārprodukcija. Un šā, šī analīze būs uzmanības centrā šogad. Lūk, tas īsumā par to, kāda ir uh, situācija. Un es pabeigšu ar to, ka OECD kolēģi mums ir snieguši ievērojumu atbalstu. Tas nav OECD fórums, bet vienalga viņi mums sniedz. Uh, viņiem pieejamo analīzi, kas palīdz politiskajās diskusijās. Mēs arī turpināsim cieši sekot uh, šim būtiskajam jautājumam jo mēs nevaram pieļaut, kā valdības atbalsta pasākumu kropļo tirgu un apdraud mūsu darba vietas un uzņēmumus. Liels paldies! Ja es jūs pareizi sapratu, tagad jums ir pieejami skaitļi par tārauda ražošanu visās tārauda fóruma dalību valstīs. Vai jūs varat uh, pastāstīt uh, vai minēt konkrētas skaitļas par attīstības tendencēm Ķīnā? Ir baumas, ka 2017. gadā viņi ir samazinājuši ražošanas jaudas par 100 miljoniem tonu, un 2016. gadā daži avoti saka 30 miljonu tonu, citi avoti saka 50 miljonu tonu. kāds eh, rezultāts ir redzams no jūsu statistikas? Thank you very much, Mr. Ch Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā lieta, ko gribu minēt, vienmēr ir bijis daudz apjukuma, zināmā mērā to ir izraisījusi Ķīnas pašas eh, sniegtā informācija par šiem jautājumiem. Viņi ir eh, plānojuši samazinājumu par 150 miljoniem tonu viņu jaudā, bet mūsuprāt ar to nepietiek. Ir nepieciešams lielāks samazinājums, bet eh, jebkurā gadījumā skatīsimies, vai Ķīna turēs savu vārdu. Skaitļi mums parāda, ka neskatoties uz atsevišķiem Ķīnas komentāriem par to, ka jau tagad ir īstenot samazinājums par 150 miljoniem tonu. Mm, jāsaka, ka tā tomēr nav. Ir aptuveni 110, 120 miljonu tonu samazinājums. Skaitļi mazliet atšķiras. Un darbs fórumā mums arī ir ļāvis nošķirt to, ko Ķīna sauc par sarukumu no tā, kas faktiski ir radies aizstājot vecas iekārtas ar jaunām. Nu, tā kā šeit Ķīnai vēl ir daudz darāmā, mēs, protams, atzīstam to, ka Ķīna jau uh, liels pūles ir ieguldījusi. Protams, ka nav viegli samazināt viņu jaudu par aptuveni 10%. To mēs ļoti labi zinām. Bet vēl ar vienu ir daudz darāmā. Un mēs arī pateicoties fórumam turpināsim sekot situācijai, lai saprastu, kas reāli notiek. Un turpināsim izdarīt spiedienu uz Ķīnas kolēģiem. Kā jau teicu, mūsuprāt, 150 miljonu tonu ir ļoti ievērojams un nozīmīgs samazinājums. Balsoties mūsu pašu pieredzē, pārstruktūrējot tērauda nozari, īpaši jau 70., 80., bet arī 90. gados, šāds samazinājums nav pietiekams, lai pilnībā līdzsvarotu pasaules tirgu. Ir nepieciešama vēl papildus samazinājuma, lai nodrošinātu līdzsvaru pasaules tirgu. Nu, lūk, tā kā mēs izmantosim iespēju formā turpināt izdarīt spiedienu uz Ķīnu šai ziņā. Paldies par šo ziņojumu. Novembrī Bērns un es mēs piedalījāmies Inta komitejas delegācijā uz OECD Un to laik runājām par globālo tērauda fórumu ar attiecīgajiem OECD kolēģiem. Viens no komentāriem, kas izskanēja pēc šīs sanāksmes, bija kritika no globālajiem tērauda ražotājiem, kā pieredze, piemēram, Eiropas nozares pārstruktūrēšanā bija tāda, ka bija ļoti spēcīga sociālā dimensija pārstruktūrēšanas procesā. Nu, neviens no galvenajiem pārpratumiem, kas izskanēja pasaules tārauda fórumā, bija tāds, ka ir vērojama liela aizkavēšanās, jeb kādās reālās darbībās, un trūkst sociālās dimensijas globālā tārauda fóruma diskusijās. Nu, lūk, Nu, Eiropā ir gan pozitīva, gan negatīva pieredze. Tas atkarīgs eh, no uz kuru valsti skatāties. Bet varbūt, ka būtu iespēja dalīties informācijā par to, kā var veidot sociālās politikas satvaru, kas ir tik nepieciešams nozars pārstruktūrēšanā. Ķīnas gadījumā runa ir par miljoniem strādājošo, tā kā tik tiešām var saprast to, ka uh, Nav vēlēšanās izraisīt uh, masu bezdarbu tērauda ražošanas apgabalos. Nu, tas būtu tāds negatīvs spiediens uz jebkādiem globāliem centieniem risināt pārmērīgas jaudas problēmas. Nu, lūk, es gribēju saprast, vai tas ir izskanējis diskusijās. Mans iespējas, ko guvo ECD, bija tāds, ka sociālā aspekta diskusijās šobrīd nav vispār. Uh, Visi runā par to, ka ir jāsamazina ražošanas jauda, bet viena no galvenajām problēmām ir sociālais spiediens, kas rastos no jaudas samazināšanas, un tas nekād netiek risināts. Es labprāt uzzinātu, ko jūs par to domājat, priekšsēdētājs. Tik tiešām svarīgs jautājums. Šis samazinājums par 100 eh, miljoniem tonu, nu, tas nozīmē, ka tūkstošiem strādājošo zaudētu darbu. Ja atļausieties, paskaidrošu. OECD nav nekādas politikas lomas fórumā. Tā kā mani pārsteidz uh, šādi izteikumi. Viņi ir uh, fona darboņi šai visā. Mēs uh, sazināmies ar ieinteresētajām pusēm, ar, ar mūsu draugiem industriāli gan domājot par tērauda nozars jautājumiem, gan arī par pašu fórumu. Nu, lūk, un šis nav viedoklis, ko es esmu dzirdējusi no industriāla pārstāvjiem, bet jebkurā gadījumā atbildēšu uz jūsu jautājumu. Mēs uzskatām, ka sociālā dimensija pārstruktūrēšanā ir ārkārtīgi būtiska, lai tik tiešām palīdzētu pārliecināt Ķīnas kolēģus veikt visus nepieciešamos pārkārtošanas darbus. Nu, tieši tāpēc jau pirmajā ministru sanāksmē fórumā 2017. gadā Berlīnē Mēs vienojāmies par desmit galvenajiem politikas jautājumiem. Proti, kā pārstruktūrēt nozari, palīdzot tiem, kuri zaudētu darbu. Lūk, tā kā sociālo jautājumu diskusijas ir ļoti būtisks elements mūsu darbā. Un faktiski šogad Mm, arī nākamajā globālā fóruma sanāksmē martā, bet arī turpmākajā sanāksmēs jūnijā un septembrī mēs pievērsīsim īpašu uzmanību tam, kā tad risināt eh, darba zaudējušo cilvēku jautājumu. Un arī iepriekšējā tikšanās reizē Tokio decembrī mēs dalījāmies ar savu pieredzi. Kas ir tāds divpusējs jautājums. Mēs, protams, saprotam eh, situāciju, kādā Ķīna ir, cik grūti tas viss ir. Uh, par aptuveni 10% ir sarucis strādājušo skaits Ķīnā, bet eh, savulaik mūsu pārstruktūrēšanas gadījumā 45% cilvēku eh, zaudē darbu tērauda nozarē. Nu, tā kā tas viena liecina, ka Ķīnā samazinājums var iet vēl daudz tālāk. Otra lieta, ko norādījām mūsu Ķīnas kolēģiem uh, fóruma tikšanās laikā, ir, ka ir nepieciešami pietiekami resursi, lai parūpētos par darbu zaudējušajiem. Un mēs minējām arī piemērus tam, kādus līdzekļus Eiropa tērēja pārstruktūrēšanas laikā, kas bija ļoti sāpīga pārstruktūrēšana. Nu, un Ķīnas attēlētie resursi salīdzinājumā ir tiešām niecīgi. Tā kā ir skaidrs, ka būs vēl vairāk jāuzsver uh, sociālā puse. Jo saprotam, ka arī Ķīnas strādājošajiem ir jānodrošina iespējas atrast jaunu darbu un jaunas iespējas piedalīties darba tirku. Tāda ir situācija. Mēs visus šos jautājumus daudz detalizētāk pārunāsim gadu gaitā, un mūsu pieredze par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem lielā mērā izriet eh, no mūsu pieredzes, un to atbalsta arī daudzi citi fóruma dalībnieki. Nākamais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju norādīt uz ko tādu, kas varbūt nav tieši saistīts ar G20. Tas ir tā nepastarpināti, pastarpināti saistīts. Es runāju par parlamentāro fórumu P20. G20 uzņemošās valsts ziņā ir lemt, vai ir jānotur arī parlamentārais fórums. Manuprāt, tas ir ļoti jēgpilns pasākums. Es domāju, ka G20 pieņemtās izmaiņas ir jātuvina cilvēkiem. Buenos Airesā pasākums bija tiešām ļoti veiksmīgs, bija arī ļoti augsta līmeņa diskusijas, tika pieņemta rezolūcija ko vienprātīgi atbalstīja visi parlamentārieši, kas pārstāvēja dažādās valstis. Un šajā rezolūcijā tika aicināts vienmēr noturēt arī parlamentāros fórumus paralēli kā 20. Nu, lūk, tā kā man šāds jautājums. Vai komisija būtu interesēta aizsargāt šādu te nostāju, kas guva vienprātīgu atbalstu? Nu, nākamajā G20, kas notiks Japānā, varbūt mēs varētu izmantot izdevību un nodrošināt, ka tas tiešām notiek. Paldies, vai komisijai būtu komentāri par šādu te parlamentāro fórumu? Protams, ka jums vajadzētu to atbalstīt. Paldies! Mēs pilnīgi noteikti pieņemam zināšanai Eiropas parlamenta interesi, nodosim to attiecīgajām komisijas struktūrām. Nu, tas ir eh, daudz augstāk virs manis eh, hierarhijā. Es domāju, ka viņi noteikti būs labēlīgi noskaņot attiecībā uz šādu priekšlikumu, Bet, nu, kā jau norādīja arī godātā deputāta, tas ir katras eh, prezidējošās valsts ziņā lemt vai noturēt šādu parlamentāro fórumu. Mēs, protams, varam censties šo ideju virzīt, bet galu galā tas ir uh, samit uzņemošās valsts lēmums. Priekšādātais, paldies! Nu, ir skaidrs, ka Buenos Aireses konference bija labāka nekā iepriekšējā. Nācām toreiz klājā ar deklarāciju, tur bija pozitīvi signāli par tirsniecību, un visi dalībnieki to atbalstīja. Nu, un arī pēc tam, kad uh, parlamentārieši atgriezās mājās, savu parakstu neviens neatsauca. Tā kā skatīsimies, ko nākotne nesīs. Vienmēr esam optimistiski par iespēju rast globālus risinājumus izaicinājumiem, ar ko saskaramies. Paldies! Līdz ar to esam tikuši līdz 12. punktam. Rumānijas tiešniecības ministra prezentācija par viņu prezidentūras prioritātēm. Lūdzu. Because of the snow. I had, I had also I had also delay in the <laughs> morning, so okay. it's quite common with the weather. So. Yeah. So, dear colleagues. Uh... Kolēģi, Šī būs sarežģīta prezidentūra, jo laika nav daudz. Tuvojas parlamenta sasaukuma beigas. Un tajā pašā laikā ir gana daudz izaicinājumu, kas jārisina. Un tāpēc mēs tik tiešām eh, ļoti gribam uzzināt, eh, ko ir iecerējusi Rumānijas prezidentūra. Varbūt es minēšu pāris eh, jautājumu. ir vēl palikuši nenoslēgti tiesību aktu projekti, un viens no tiem ir prioritāte parlamentam, proti divējādi izmantojuma preču eksporta kontroles tiesību akts, un esam tiešām vīlušies, ka padomi nespēja nonākt pie eh, vispārējās nostājas un eh, nāklājā ar mandātu sarunām ar parlamentu. Parlaments ir gatavs, un šobrīd vēl ar vienu mēs varētu vēl šī sasākuma laikā rast nepieciešamos kompromisus. Nu, nu, mēs sagaidām, ka Rumānijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai padomi nonāktu pie kopējās nostājas un varētu ķerties klāt sarunām, lai panāktu vienošanos vēl pirms vēlēšanām. Par tirsniecības nolīgumiem mums ir Singapūra un Vietnama. Nu, un varbūt jūs varētu ko vairāk minēt tā konkrētāk par procesu. Tā pantu atkal atsāksim tirzniecības sarunas ar ASV pēc tam, kad ir ticis publiskots mandāta projekts. Piektdien tas notika. Varbūt jūs varētu pastāstīt, vai jūsuprāt dalībvalstu vidū valda vienprātība attiecībā uz šīm sarunām vai nē. Nu, un tad Brexit. Mm, divi varianti. Tātad viena iespēja ir Brexit bez vienošanās. Jau ir sāktas gatavot atsevišķu tiesību aktu šādam gadījumam. Bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir jādomā par tirzniecības sarunām un par mandātu. Nu, un mans man sirdī īpaši tuvs jautājums ir sarunas par starp institūciju attiecībām starp parlamentu padomi un komisiju attiecībā uz ārpolitiku dokumentu apmaiņu un tam līdzīgi. Lūk, ļoti daudz jautājumu un vārds Rumānijas pārstāvim. Paldies, priekšādātāji! Really Man ir tiešām liels gods jūs uzrunāt un prezentēt Rumānijas prezidentūras prioritātes tirzniecības jomā. Sākšu ar atzīšanos. Es kā savulaik senators ļoti bieži apmeklēju šo parlamentu, mums bija lieliskas diskusijas ar deputātiem, galvenokārt par Eiropas semestri. Nu, tā kā man tiešām liels pagodinājums šodien jūs uzrunāt kā ministram, uh, un prezentēt mūsu prezidentūras prioritātes tirzniecības jomā. Nu, lūk, un es zinu, ka jūs rīcībā ir arī lieliski tulki, tāpēc izmantošu izdevību un uzrunāšu jūsu rumāņu valodā vismaz šajos prezidentūras mēnešos. Godāti deputāti, dāmas un kungi! Šī ir pirmā reize, kad uh, uzrunāju jūsu komiteju. Nu, man ir tiešām liels pagodinājums izklāstīt jums, kādas ir Rumānijas prezidentūras prioritātes starptautiskās tirzniecības jomā. Mūsu prezidentūras vadmatības ir kohēzija, Eiropas kopīgās vērtības un aicinājums uz vienotību Eiropā, lai mēs varam aizdarīt uh, socioekonomiskās plaisas, kas pastāv. Mhm, tas ir tas eh, stūrakmens mūsu kopīgā reakcijā uz dažādiem izaicinājumiem, tostarp arī starptautiskajā tirzniecībā. Mums ir nepieciešama spēcīga savienība, kas ir gatava būt līdere, modernizējot daudzpusējo tirzniecības sistēmu un tai pašā laikā aizstāvot savas intereses kā daudzpusējās, tā divpusējās situācijās. Daudzpusējās attiecībās uh, pašreizējā sistēma saskaras ar spiedienu, ko nereti izraisa dažādas uh, vienpusējas intereses. Pasaules tirdzniecības organizācijas loma tagad tiek apšaubīta. Eiropas Savienība līdz šim ir aicinājusi uz uh, sistēmiskām izmaiņām. Uh, tāds ir bijis mūsu vienprātīgs lūgums, un tā arī vajadzētu turpināt. Rumānijas prezidentūras prioritātes ir sadalīts četrās darbības jomās. Pirmkārt, ir jāveicina Eiropas Savienības kā globāla spēlētāja loma, un pārējie trīs pīlāri attiecas uz konverģences Eiropu, drošu Eiropu un Eiropu, kas balstīta uz kopīgām vērtībām. Eiropas Savienība var kļūt par spēcīgu globālo spēlētāju, ja turpinās būt līdera PTO modernizācijas procesā. Un tas, ka Eiropas Savienība veicina ideju par PTO modernizāciju, jau nemaz nav apšaubāmi. Galvenais ir veidot spēcīgu satvaru, kas ir balstīts uz noteikumiem starptautiskajai tirzniecībai globālā līmenī. Bet mēs tā pašā laikā arī apzināmies, ka pasaule pēdējās desmitgadēs ir ļoti mainījusies. Tāpēc PTO ir attiecīgi jāmodernizē, lai šī organizācija turpinātu būt eh, viens no stūrakmeņiem daudzpusējā tirsniecības sistēmā. Rumānijas prezidentūra turpinās eh, mēģinājumus risināt pašreizējās problēmas, tostarp arī attiecībā uz kandidātu iecelšanu PTO struktūrās. Reaģējot uz ASV bažām, esam nākuši klājā ar savu ierosinājumu, ko ir atbalstījuši citi PTO dalībnieki. Un vispārējā padomē decembrī arī tika uzsākts par to diskusijas. Starpnieku iecelšana šai procesā ir ļoti labs solis. Eiropas Savienība ir apņēmusies noturēt diskusijas kopā ar ASV un Japānu. Un šīs diskusijas jau ir nesušas pirmos rezultātus, ir uzlabota caurskatāmība un PTO darbība. Dialogs ar Japānu arī ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu efektīvas sarunas PTO ietveros. Turpināsim iesaistīties šajā procesā un ceram uz veiksmīgu iznākumu pēc Davosas attiecībā uz e-komercijas jautājumiem. Visas šīs izmaiņas parāda, ka Eiropas Savienība ir gatava stāties pretī nākotnes izaicinājumiem ar konkrētiem plāniem. Šo pieeju Rumānijas prezidentūra pilnībā atbalsta. Ņemot vērā Eiropas parlamenta rezolūciju, kas ir parakstīta 29. novembrī, nu, un tāpat arī pagājušā gada PTO parlamenta konferences rezolūciju. Turpināsim veicināt Eiropas Savienības kā globāla līdera lomu. Vēl kāda joma, kur Eiropas Savienība spēlē līdera lomu, ir investīcijas. Uh, Mēs kā prezidentūra turpināsim atbalstīt uh, daudzpusēju investīciju satvara veidošanu. Eiropas Savienība vienbalsīgi paudīs savu viedokli starptautiskajā arēnā. Turpināsim strādāt arī pie dažādajiem tiesību aktu projektiem, neatkarīgi no tā, vai tos ir vai nav iespējams pieņemt tuvākajos sešos mēnešos. Nu, vai arī līdz šī parlamenta sasaukuma beigām. Un te konkrētāk domāju par divēju izmantojumu preču regulējumu. Tur saruna šobrīd turpinās ar Ķīnu, ar Merkosuru, ar Meksiku, Jaunzēlandu, Vietnamu. Diskusijas turpināsies padomē arī attiecībās brīvās tirniecības nolīgumiem un nolīgumu par investīciju aizsardzību ar Vietnamu. Tā ir prioritāra lieta mums, un mēs vēlētos, lai šīs, šie abi nolīgumi tiktu parakstīti vēl Rumānijas prezidentūras laikā saskaņā ar mūsu vispārējām prioritātēm, un īpaši, ja mēs runājam par lielāku drošību Eiropā, tad vēlamies veicināt tādu tirniecības politiku, kas ļautu konsolidēt stabilitāti kaimiņu reģionos. Jūs jau noteikti zināt, kāds, kā darbojas Eiropas austrumu partnerība. 2019. gadā atzīmēsim īpašu momentu šī reģiona kontekstā, atzīmēsim desmit gadu um, jubileju kopš izveidota austrumu partnerība un kā Rumānijas prezidentūrē mūsu mērķis ir šo procesu atbalstīt, īstenojot politiku asociēšanos, eh, nodrošināt arī Moldovas integrošanos, tas attiec arī uz Gruziju un Ukrainu. Vēlamies pilnībā īstenot arī brīvās tirniecības nolīgumus eh, ar šīm valstīm un veidot tuvākas attiecības ar Baltkrieviju un Azerbaidžānu un Armēniju. Domājam arī par dienvidu kaimiņu reģionu. Vēlamies tālāk attīstīt tirniet, darbu pie tirniecības nolīguma ar Tunisiju, kad runājam par attiecībām ar ASV, tad arī tā ir mūsu prioritāte. Atzinīgi vērtējam to, ka komisija ir pieņēmusi rekomendācijas par sarunu direktīvu attiecībā no industriāliem tarifiem un izpildus novērtējumu. Sarunas padomē turpinās un virzās uz priekšu ļoti ātri. Nu, redzēsim, vai padomas nostāja varēs pies, pieņemt pietiekami savlaicīgi, bet kopēja deklarācija no ES un ASV, par ko tikko tika panākt vienošanās pagājušā gada jūlijā, vienojās Trumps un Junkers, bija par pamatu visām šīm diskusijām un saskaņā ar šo kopējo deklarāciju Eiropas Savienība šobrīd gatavo sarunu nolīgumu par industriāliem tarifiem un noteikumiem. Bet runāju šeit, mēs runājam par rūpniecības, par industriāliem tarifiem, nevis par lauksaimniecību. Lauksaimniecība šajās diskusijās netiks iekļaut. Tam visam paralēli Eiropas Savienība iesaistīsies arī sarunās par um, atbilstības izvērtējumu. Tas, protams, ir abu pušu interesēs. Te šo jautājumu varētu iekļaut arī darba kārtībā divpusēju attiecību veidošanā starp ES un ASV. Nu, un, protams, ka diskusijas un sarunas šai jomā varēs norisināties tikai tad, ja pilnībā tiek ievies, ievēroti visi likumdošanas standarti, likumdošanas procedūras Eiropas Savienībā un viss notiek pietiekami pārskatām. Ja runājam par vispārīgiem mērķiem Rumānijas prezidentūras kontekstā, tad vēlamies domāt par pilsoņiem, par pilsoņiem visā Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē pil, viņu pilsoņus, viņu rūpes, bažas, un arī viņi būs tajā mūsu deg, domu degpunktā tirniecības politikas kontekstā, ja runājam par pārskatāmību, par sabiedrības līdzdalību, līdzdalību un tam līdzīgu. Un, protams, priekšrocībām, ko šāda nolīguma dos. Rumānija kā prezidentūra izstrād, mm, ir, ir beigusi arī virknī publiska konsultācija, publiskas konsultācijas, esam iestaisījuši darbā dažādu veidu NVO, sabiedriskās organizācijas, un faktiski šo mūsu saukli radīja 15-gadīgs rumānis, kas piedalījās, rumānis, kas piedalījās konkursā. Un tas liecina, ka cilvēki var iesaistīties visā šai kopējā procesā, viņi var dot pievieno, pievienoto vērtību valstu politikā tad, ja viņiem šāda iespēja tiek piedāvāta. Kā prezidentūra centīsimies saglabāt un uzlabot pilsoniskās sabiedrības līdzdalību procesos un, protams, arī Eiropas Savienības pilsoņu līdzdalību un aktivitāti kopumā, tad, kad runājam par tādām lietām kā kopēja tirzniecības politika, tās izstrādi. Valsts politikas un tirzniecības politikas Eiropas Savienībā ir jāveido tā, ka tās nodrošina priekšrocības pilnīgi visiem ēs pilsoņiem, un kā tirniecības ministrs, un arī, zin, kā ministrs, kas atbildīgs par uzņēmē darbību un uh, uzņēmē darbības vīdi, var runāt par to, cik ārkārtīgi svarīgi, piemēram, ir MVO un MVU un viņu loma tautsēmniecībā. Googlā 99% visas ekonomiskās darbības un īpašumu ir tieši MVO. Viņi ir rad, radījuši arī 84% darba vietu pēdējo piecu gadu laikā kā nesen teica komisāra Malmstrēma, MVU šobrīd netiek pietiekami pārstāvēta starptautiskās tirniecības arēnā. Un tāpēc Eiropas Savienībā ar savu tirdzniecības politiku jānodrošina lielākas priekšrocības MVU un pilsoņiem kopumā. Tieši šo mērķi vēlamies eh, sniegt, sasniegt. Eh, un par to domājam, kad strādājam pie mūsu politikām, arī, kad domājam par turpmākajām tirniecības attiecībām ar Lielbritāniju pēc Brexit. Visu šīs nianses jāpatur prātā, un, protams, ka jāpatur prātā arī Eiropas Savienības kopīgās vērtības. Tie ir tie, tie uh, vadpunkti, kas vadīs mūs uh, izvērtējot eh, šīs prezidentūras darbu un to turpinot turpmākajos mēnešos. Paldies, ministra kungs! Vispirms došu vārdu tālāk politisko grupu pārstāvjiem un pēc tam citiem deputātiem, kas vēlēsies izteikties. Nu šķiet trīs minūtes nevairāk katram. Pirmais fiziskungs no tautas partijas, lūdzu. Runāšu spāņu valodā, tāpēc uzlieciet vienu austiņas. <clears throat> Muchas gracias, señor ministro, por su exposición muy clara y muy amplia. Lielas paldies, priekšādātāji! Godātais prezidentūras pārstāv, paldies par šo visaptverošo paziņojumu, par eh, skaidro izklāstījumu par starptautiskās tirniecības niansēm un visiem tiem jautājumiem, ko grasties risināt Rumānijas prezidentūras laikā. Visiem jautājumiem pievērsties man nebūs laika, bet vēlējos lūgt precizējumu par pāris punktiem jūs teiktajā. Pirmām kārtām PTO. Mēs, protams, visi uzskatām PTO par nozīmīgu, un tāpēc gribētu detalizētāk dzirdēt par to tieši kādā veidā jūs vēlaties šo, for, šo reformu piedzīvot? Vai jums ir kāds reformu plāns šai kontekstā? Tālāk arī sarunas ar ASV. Nenoliedzam, kā mēs zinām, šajā jomā tās izgāzās, šķiet mēs bijām pārāk ambiciozi. Malmstrēms kundze devās arī uz ASV, viņa centās atkal atsākt šīs sarunas, bet, kā jau jūs teicāt, šobrīd sarunas attieksies tikai un vienīgi uz industriāliem rūpniecības jautājumiem un atsevišķiem regulējuma aspektiem. Nu, kāda tad ir situācija pašreiz ar šīm sarunām? Vai jūsuprāt, īstermiņā varētu būt tā, ka mums tiešām izdosies eh, gūt tādu, nu, samazinātu nu, tirniecības nolīgumu ar ASV? Un kas notiek ar sarunām ar Vietnamu? Te, protams, ir virkne grūtība Vietnamas gadījumā. Tā brīdī, kad eh, beigšu darbu šeit, man jādodas vēl tikties ar pārstāvjiem no sporta nozars. Viņi ir ļoti nobažījušies par tieši par Vietnamu, Viņi domā par sociālo tiesību, cilvēktiesību ievērošanu šai valstī. Vispār jau ir ļoti maz tādu valstu pasaulī, pasaulē, kas tiešām simtprocentīgi respektē visas šīs vērtības un tiesības. Bet, kā jūs zinat, tad, ja sarunas šobrīd turpinās, arī šie aspekti jāņem vērā. Vai sarunas ar Vietnamu tad varētu tik nokārtot salīdzinoši savlaicīgi? Jā, paldies, saka priekšādātājs tālāk sociālās un demokrātu grupas vārdā. Es Pinēro kundze. Paldies, priekšādātāji! Paldies, ministra kungs. Vēlu jums, protams, veiksmi šajā atlikušajā Rumānijas prezidentūras laikā jo tas nozīmēs veiksmi visai Eiropas Savienībai. Vēlos eh, sīkāk runāt par vairākiem jūs pieminētajiem punktiem. Svarīgākais, manuprāt, ir sarunas ar ASV. Kā jūs, iz, kā jūs vērtējat šo sarunu ietvaru šobrīd, paturot prātā, ka ASV ir uzgriezusi muguru Parīzes eh, līgumam un savām saistībām eh, klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Un šobrīd runa var būt tikai par nolīgumu attiecībā uz rūpniecības precēm, kas, protams, ir svarīgi. Un turklāt šis jautājums vienalga ir jārīku, jā, jārisina atbildīgi, ja nevēlamies, lai klimata pārmaiņas eh, pārņem mūs visus. Tālāk par šo vienpusējību, par atbalstu PTO un reformām šai ziņā. Kā jūs vērtējat šo situāciju apelācijas tiesā šobrīd? Parlamentā mēs atbalstām to, ka vajadzētu būt apelācijas tiesā neatkarīgiem e, pārstāvjiem. Un mēs pilnīgi noteikti nevēlamies atgriezties pie iepriekšējās sistēmas, bet to šķiet vēlas ASV. Kas attiec uz ilgtspējīgas attīstības sadaļām tirniecības nolīgumā, Ir ārkārtīgi labi, ka Rumānijas prezidentūra to visu atbalsta, bet tikpat svarīgi ir, lai tirdzniecības nolīgumos, nu vismaz cik tas skar mūs, ilgspējīgā attīstība un tās sadaļa eh, būtu juridiski saistošas. Tā lai šās, šīs sadaļas patiešām varētu arī īstenot. Nu, vienalga, vai runājam par sarunām, kas turpinās, vai kur, piemēram, sarunas ir beigušās, varētu tad iestrādāt kaut kādu pārskatīšanas klauzulu, garantējot manis pieminēto elementu. Ko Rumānijas prezidentūra domā par šo lietu? Nu, vēl gribēju teikt pāris lietas arī par Latīņu Ameriku. Cik prioritāra ju, jums ir Latīņa Amerika un attiecības ar to? Te domāju nu, par situāciju, piemēram, atsevišķās valstīs Centrāla Amerikā, kā arī dzen sarunas ar Mērkosur, par kurām jūs ieminējāties. Un kas notiks ar Bolsonaru, ja, ja viņš turpinās valdīt Brazīlijā? Un visbeidzot, protams, šī dubultās lietojamības preču eksports un šie jautājumi, vai, jums, vai jūs domājat, ka jums šo failu izdosies dabūt cauri vēl šī parlamenta sasaukuma laikā? Un visbeidzot, šķiet, ka jūs neko neminējāt par alianci ar Āfriku. Es domāju, ka tas ir prioritārs jautājums. Iespējams, ka mēs varētu atrisināt virkni ar migrāciju saistītas problēmas tieši šādā veidā. Katrā ziņā mums ir jāpalīdz Āfrikas valstīm attīstīties, jāuzlabo dzīves apstākļi tā, lai cilvēki nevēlētos doties prom, lai viņi varētu palikt uz vietas. Mēs taču negribam, lai viņi vienkārši nāk atkal dod šai ceļā pie mums un tad iet ceļā bojā. EKR grupas vārdā paldies, ministra kungs, paldies arī jums, ministra kungs, ka ieradāties šeit tirniecības komitejā, lai jums veicas. Šis, protams, ir ārkārtīgi svarīgs laika posms. Tas svarīgi ne tikai man, tāpēc, ka nāk Brexit un labi, ka to pieminējāt, bet arī tāpēc, ka mums ir šobrīd ir arī ASV un Ķīna un PTO ir daudz ļoti straujas attī, notikuma attīstības tendences. Un tāpēc ļoti svarīgi runāt par šīm prioritātēm. Varbūt jūs varētu tad pastāstīt, kā jūs risināsiet šo ļoti nopietno situāciju Ženēvā ar PTO. Un arī bija sarūktināti, ka jūs specifiski nepieminējāt sarunas, kas šobrīd vai ir uzsāktas ar Austrāliju un Jaunzēlandu. Varbūt jūs varētu par šo elementu pastāstīt vairāk. Kad runājam par Āziju, mēs patiešām ceram, ka šeit izdosies noslēgt atsevišķus darījumus Singapūru, Vietnamu, piemēram. Varbūt jūs varētu mums piedāvāt zinām kontekstu šai, kon šai ziņā. Runājot par citiem šādiem darījumiem Āzijā, nu, piemēram, uh, Taivāna un Hongkonga ir tās valstis, ar ko varētu sākt sarunas Rumānijas prezidents laikā. Ko par to domājat? Uh, nu, Mēs vies, šķiet visu uzdam ļoti līdzīgus jautājumus. Arī es vēlos jums vaicāt par investīcijām Āfrikā un darba vietām par šo aliansi ar Āfriku un kad e, šo plānu varētu uzsākt īstenot. Vai tas varētu sākties vēl jūsu prezidentūras laikā? Nu, un, protams, mēs tāpat arī vienmēr gribam zināt, kas notiks tajā brīdī, ar, kad uh, virzīsies sarunas uz priekšu ar Čīli un Merkusuru. Paldies! Paldies! paldies. Tālāk Aldi grupas vārdā Elīka Katainena. Lūdzu! Lielas paldies priekšādātāji! Vēlos teikt paldies Rumānijas prezidentūrai un paldies Irniecības ministram par to, ka viņš sniedza tik visaptverošu prezentāciju, lai jums veicas visu šo jautājumu risināšanā lai izdodas sasniegt šos nozīmīgos mērķus. Mani turklāt interesē plašāk ilgspējīgās attīstības jautājumi, kā arī dzen situācija Āfrikā, bet domāju par to jūs noteikti vēlāk runāsiet. Nu, vēl pāris idejas attiecībā uz tirniecības nolīgumiem starp PS e un Vietnamu. Šis darījums, kas tika panākts ar Vietnamu, ir ļoti visaptverošs, un jāsaka, tā ir visai moderna vienošanās, bet paties, patiešām uzlabotu tirzniecības starp abiem šiem blokiem. Tas turklāt uzlabot arī dažāda veida attīstības tendences sabiedrībā Vietnamā. Jo šeit iekļauti tirniecības nolīgumā ir arī elementi attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Un būtu ļoti svarīgi, lai šis, šī vienošanās tiek apstiprināta vēl šī sasaukuma laikā. Tieši tā kā jūs runājāt, tas ir arī es interesēs, lai būtu tādas atbilstīgas darbojošamies tirniecības attiecības ar Vietnamu jo tikai šādā veidā varēsim šai ļoti konkurēt, konkurences pilnajā vidē Āzijā gūt kādas, eh, kādu progresu. Jo, jāsaka, tirniecībā šeit ir arī Vietnamai citi tirniecības partneri un konkurenti. Tāpēc atbalstām šo vienošanos, vēlamies, vēlamies lai tas tā tiek apstiprināta pēc iespējas ātrāk. Mans jautājums, ministra kungs, ir tāds, vai šī, šī vienošanās, šis nolīgums ir jūsu prioritāšu saraksta pašā augstgalā, augstgalā, un cik realistiski būtu šo nolīgumu patiešām arī noslēgt? Goja grupas vārdā Helmuts Šolts. Priekšādātāji, paldies, ministra kungs, paldies arī jums par šo. Mm, plašo prezentāciju attiecībā uz prezidentūras prioritātēm tirniecības un investīciju politikas jomā. Man interesē, lūkas, protams, šis nolīgums ar Vietnamu, bet mums šai kontekstā īpaši interesē, piemēram, šīs saistības attiecībā uz ilgspējīgu attīstību, uz sabiedrības situāciju, vides aizsardzību šai jomā. Tām vajadzētu pievērst vairāk uzmanību, jo domāju, ka ratifikācijas process pilnīgi noteikti būs atkarīgs no tā, vai būs būtiski uzlabojumi šā, tieši šajās jomās. Jūs jau droši vien arī labi pazīstat ehm, kāds ir šis reģions un kādas ir bažas dalībvalstīs. Par to otra lieta, kas mani interesē, kā Rumānijas prezidentūra Mm, grasās virzīties uz priekšu stabilizācijas un mm, noteikumu mm, jomā, jo te jāsaka, ir tāda zināma stagnācija. Domāju, ka te ir vajadzīga tāda svaiga elpas, vajadzīgs ieguldījums, tā lai šī daudzpusējība tiktu izvirzīta priekš, priekšplānā. Un runājot arī par šo apelācijas tiesu PTO, bet tas nav vienīgais jautājums, kas te ar to sasaistīts. Arī no, no parlamentiem, to starp mūsējiem, par, no mūsu parlamenta vajadzētu tādu spēcīgu līdzdalību mm, šais PTO procetu, procesos. Un vai Rumānijas prezidentūra varētu šeit nu, nodrošināt kādu pavirzīšanos uz priekšu? jo jāsaka, šobrīd nāk, eh, būs tāds pārējais periods, un eh, mēs tā teikt darbu tagad uzsākam, bet jaunais parlaments darbosies pēc kaut kāda mirklīša, un tam nāksies tad, nu, konstatēt, cik tālu mm, visa situācija ir pavirzīsies, un tāpēc mums jādrīkojas ir eh, ticami un jāstrādā pie tām tēmām, kas mums kā Eiropas Savienībai vienmēr ir bijušas etalons svarīgas. Un es domāju, ka šie ar tirniecību saistītie jautājumi būs aktuāli arī parlamentu vēlēšanu procesā. Visbeidzot, šis e, Vietnama tā ir viena lieta, bet var, par, arī par Ķīnu jūs varētu kādu vārdu minēt. Kas notiek ar šo, šīm sarunām par, par nolīgumu ar Ķīnu, cik tālu situācija pavirzējusies? Es zinu, ka no komisijas esam saņēmuši vienu ziņojumu bet eh, tika jau tajā brīdī pateikts, ka nu, nebūs tāds speciāli Ķīnai paredzēts kaut kāds likuma akts. Nē. Tātad, kas notiek šai jomā? Mēs nevaram eh, kaut kādā īpaša attieksme izrādīt tieši Ķīnas uzņēmumiem. Vai šai gadījumā rīkosimies līdzīgi kā ar Vietnamu, un tad tiešām būs atkal kaut kāda dubultmorāla, dubulti standarti, jeb tomēr nē. Cik lielā mērā jums, kā Rumānijas prezidentūrē, šeit ir ietekme? Paldies, nākamais runātājs Zahradilkungs. Paldies, priekšēdētāji! Nu, tāds viens aicinājums jums, ministra kungs. Es esmu pastāvīgais referents, kas strādā pie brīvās ilniecības nolīguma jautājumiem ar Vietnamu, un šis nolīgums tika pieminēts vairāk kārt. Man tika teica, ka Rumānijas prezidentūra ir ietur, ie, iecerējis noturēt debatas par šo nolīgumu padomas sanāksmē tikai maijā. Un, ja tas tā iet, tas nozīmē, ka šis Eiropas parlaments nevarēs par nolīgumu vairs nobalsot, jo mūsu pēdējā plenārsēde paredzēta aprīļa vidū. Savukārt, ja notiks tā, tad tādā gadījumā gadījumā, es domāju, tiks aizkavēts lēmums par šī nolīguma pieņemšanu kopumā vismaz uz gadu, jo parlamenta vēlēšanas būs maijā, jaunais parlaments sanāks kopā tikai jūlijā, pēc tam tam vēl ir jāizveido viss savs struktūras un tā tālāk, jānobalso komitejā, un līdz ar to šis nolīgums tādā gadījumā nenonāktu jaunā parlamenta priekšā līdz gada beigām, un tas nozīmētu ka viss šis ratifikācijas process būtu pamatīgi aizkavēts. Es jau nosūtīju vēstuli visiem jūsu kolēģiem, visiem tirniecības ministriem no visām ES dalību valstīm, nosūtīju vēstuli priekšādātājiem Tuskam, eh, lūdzot viņiem šo procesu pātrināt. Es gribētu izmantot arī šo iespēju, lai vērstos konkrēti pie jums un lai mudinātu jūs likot, rīkoties līdzīgi. Varbūt būtu iespējams mainīt nedaudz laika grafika attiecībā uz debatēm par šo nolīgumu. Mēs jau nobalsojām par brīvās tirniecības nolīgumu ar eh, Japānu, drīz balsosim par šādu nolīgumu attiecībā uz. Um, Singapūru un gribētos, lai vēl šopavasaram var nobal nobalsot arī par šo jautājumu. Kirton Dārling, paldies, paldies, ministra kungs, par to, kas esat ieradies. Man ir viens tāds jautājums, kas parādās atkal un atkal, bet uzdošu to šakatā. Un tas ir jautājums atkal par Vietnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Zinām, ka process ir aizkavējies, nezinām par cik, cik daudz aizkavējies, bet mūs interesē tas, ko grasaties darīt, eh, lai vēl šajā aizkavētajā laikā tomēr gūtu eh, progresu un īpaši, piemēram, attiecībā uz darba tiesībām Vietnamā. Jo tādējādi, tajā brīdī, kad nolīguma jautājums nonāks atpakaļ pie parlamenta, mēs varētu gūt plašu vairākumu šī nolīguma uh, Uh, apstiprināšanai. Otrs jautājums no manas puses saistīts ar šīm jaunajām attīstības tendencēm, par ko dzirdējām Davosā šīs daudzpusējās sarunas, kas tiks uzsāktas par e-komerciju. Uh, tas, tā ir lieta, kas izkristalizējās, tā teikt, no um, tirzniecības un pakalpojumu sarunām, kas savukārt ir pavisam iestrēgušas. Um, Un jūs arī vēl nerunājat par tirniecības datiem šeit parlamentā. Tas ir tāds ļoti pretrunīgs jautājums mūsu diskusijās. Arī globālo mērogu ņemot vērā mūsu interesē, vai tas arī jūsu prezidentūrā ir prioritāri, jeb nē. Kristof Hansen. Kristofs Hansens, lūdzu, paldies priekšstādātājiem, paldies arī ministram par to, ka esat šajā sanāksmē un atbildat uz mūsu jautājumiem Es varu izteikties uh, īsi. Katainenes kundze, Fizes kungs un uh, citi jau pieminēja Vietnamu. Kā jau jūs redzat, mums tā ir uh, milzīga prioritāte ne tikai šai komitejā, bet arī visā parlamentā, jo mums ir nepieciešams spērt nākamo soli. Runāt ar CTTP līguma pusēm. Uh, Un mēs priecājamies, ka tas ir iekļauts arī Rumānijas prezidentūras darba kārtībā. Un redzam, ka te sarunas ir plānotas 28. maijā. Vai ir iespēja to pātrināt, jo varētu rasties e, problēmas e, arī aizkavējoties juristu lingvistu darbam? Tas e, savukārt radītu problēmas, tāpēc mēs labprāt pātrinātu šo diskusiju. Turklāt rezolūcija būs gatava jau martā, un uh, mēs ceram, ka arī jūs uh, varat būt sagatavoties tam ātrāk. Un kā jau vienmēr, parlaments strādā daudz ātrāk un daudz uh, efektīvāk nekā padome. Nu, padomas priekšsādātājiem. Jūs dzirdējāt dažus uh, jautājumus, tagad uh, došu jums iespēju atbildēt. Lielas paldies visiem par vērtīgiem jautājumiem, kas tika uzdoti, ir lietas, kas parasti ir katras prezidentūras darba kārtībā. Un jau pašā sākumā es vēlējos sacīt, ka Rumānijas prezidentūras darba kārtība ir ambicioza, bet arī realistiskāka. Uz to ir jāraugās kontekstā. Uh, jo ne jau tikai 29. marta Brexits eh, ir jautājums, eh, kas mūs nodarbina. Es atvainojos par humoru, bet šobrīd eh, te valda lielas neskaidrības. Mēs ceram un ticam, ka pilsoņi un apvienotās karalistes politiķi sniegs nepieciešamās atbildes, jo arī mēs tās gaidām. Uh, bet vienlaikus maijā ir ieplānotas arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tā kā parlamentā un komitejā ir plānotas eh, diskusijas, arī te ir ierobežots laiks. Mēs šobrīd tuvojamies eh, jaunām vēlēšanām Un uh, ne tikai šeit uh, komitejas priekšsādātājs uh, Lange un parlaments, bet arī Rumānijas valdība mēģina identificēt, kuri tad ir tie priekšlikumi, kuros mēs varētu panākt progresu. Un paldies uh, Austrijas prezidentūrai par tās rīkotajiem trialogiem. Paldies arī parlamentam par jūsu pieliktajiem uh, pūliņiem, par to, ka jūs rīkojat balsošanas parlamentā šajās pēdējās dienās. Un es nu pat tikko domāju par skrīninga mehānismu investīcijām. Tas tiešām prasīja daudz darba. Tas bija ļoti darbietilpīgi. Un paldies par paveikto, ņemot vērā to, ka mēs vēlamies vienlaicīgi nodrošināt labu ambīciju līmeni un vienlaikus eh, būt arī realistiskāk. Mēģināšu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. PTO Tas bija jautājums, eh, ko uzdeva gan ETP, eh, e gan daudzi citi no jums bet eh, man ir jāteic, ka par to tiek eh, spriests arī Davosā. 21. un 22. februārī Buharestē ir eh, ieplānota neformāla sanāksme par PTO, un es aicinu priekšsādātāju Langi uz šo sanāksmi, tāpat arī uz neoficiālajām pusdienām un uz nākamo mm, darba dienu, jo iesaistot parlamentu. Uh, un dalību valsts, iesaistīt parlamentu un dalību valstis mūsu prezidentūrai ir svarīgi. Vienotība ir tas būtiskākais visās diskusijās, kādas mēs rīkojam. Mēs vēlamies būt uh, godīgs starpnieks, kas mēģina panākt konsensu. Šodien es, protams, dalos tikai savās idejās. Es uh, Nesaku, ka tā domā Rumānijas valdība, bet uh, dialogā mēs runājam ar visiem kolēģiem, lai panāktu konsensu. Lai mēs padomis vārdā varētu sniegt atbildes uz jūsu uzdotiem jautājumiem, un ir skaidrs, ka runājot par PTO reformu, ES kurš ir eh, globāls spēlētājs eh, arēn, pasaules arēnā, varētu būt eh, virzošais spēks runājot ar Japānu, ASV un ANO. Un te zināms progress jau ir panākts. Sārunas uh, tāpat arī regulatīvā struktūra un apelācijas komiteja. Visas ir svarīgas struktūras, lai nodrošinātu PTO pienācīgu darbību. Un es aicināju mūsu sanāksmē ģenerāldirektoram Aseveto sūtīt spēcīgu signālu visām dalībvalstīm, ka tā ir mūsu prioritāte šī brīža darba kārtībā. Daudz jautājumu tika uzdots par Vietnamu. Jā, kā jau es minēju savā runā, atbilde ir tāda, ka tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Un es domāju, ka darbi būtu jādara soli pa solim. Vispirms um, ir nepieciešams uh, šo nolīgumu pārakstīt. Jūs zināt, kāda ir situācija padomē, mēs par to runājām arī šorīt no rīta, un mēs teicām, ka tā ir prioritāte un ka nolīgums būtu jāparaksta vēl mūsu prezidentūras laikā, un ka tas ir kas tāds, kas mums visiem ir jādara kopā. Vienlaikus es zinu, ka padome ļoti rūpīgi sako cilvēktiesību situācijas attīstībai Vietnamā, uh, un tāpēc mēs gaidām, ka Vietnama drīzumā parakstīs uh, trīs starptautiskās darba organizācijas konvencijas, kuras tā vēl nav ratificējusi. Un uh, tāpat bija arī jautājumi par sarunu mandātu diskusijai ar uh, ASV. Un kā jau es sacīju, uh, iepriekš, mēs uzskatām, ka te darbiem būtu jānotiek ātrāk, un šajās dienās es runāšu ar kolēģiem, proti tirzniecības ministriem no visām dalībvalstīm, lai skaidri saprastu, kāds ir tas konsens, ko mēs šodien varam panākt, lai ātri virzītos uz priekšu, un tas būs arī neformālās sanāksmes darba kārtībā, kas februārī notiks Bukarestē. Tā kā es. Uh, tāpat kā visi citi cieši sakoja tām, kas notiek ar starptautisko tirzniecību. Un es domāju, ka um, būtiskākais, kas tika sacīts iepriekš, ir um, dalību valstu vienprātība sarunās, vienlaikus arī caurskatāmība un um, tas, kas uh, iepriekš tika uzsvērts. Proti, ka sarunas par lauksaimniecību šobrīd uh, nevar notikt. Es eh, zinu, ka Bukarestē ar priekšsādātāju Langi mēs par to daudz esam runājuši, bet tas ir darba kārtībā. Mēs esam mēģinājuši runāt arī ar mūsu kolēģiem. Te ir zināmas atšķirības, jo dažās dalībvalstīs šos par šiem jautājumiem atbilst, eh, atbild tirzniecības ministrija, citur eh, ārlietu ministrija. Uh, Tomēr mēs mēģināsim panākt šī atzinuma apstiprināšanu, un šobrīd par to spriež arī padome. Tā ir diskusija par Āfrikas valstīm, jo daži no jums uzdeva par to jautājumu Smaklārkinas kundze tajā skaitā. Uh, Katrā gadījumā šis uh, jautājums diskusijā tika pieminēts, un jūs jau droši vien zināt, ka ir vairāki tirzniecības līgumi, par kuriem mēs jau esam panākuši vienošanos, un man ir jāteic, ka februārī es būšu Ēģiptē, jo Ēģipte vienu gadu būs Āfrikas eh, Savienības eh, prezidētāja valsts, un mēs mēģināsim kopā apspriest eh, dažus jautājumus, kas tika pieminēti jau komitejā, un kas ir minēti arī Eiropas parlamenta atzinumos. Just as something. Also with the. Tāpat ir jāmin arī Jaunzēlande un Austrālija. Šīs valstis ir mūsu darba kārtībā. Un padomē sarunas jau ir uzsāktas, un tāpēc mēs ceram, ka Jau pavisam drīz mēs te redzēsim zinām progresu. Tāpat uh, Rodrīgeses kundze uzdeva jautājumu par Merkosuru. Vakardienas, uh, vakardien tiekoties ar Eiropas parlamenta referentiem, uh, mēs apspriedām Mērkosur jautājumu, mēģinājām saprast, kāds ir jūsu viedoklis, un uh, jāteic, ka tā bija ļoti laba izdevība, jo šobrīd uh, visi mēģina saprast, ko domā otra puse, un es ceru, ka mums izdosies panākt labu progresu arī Mērkosur jautājumā. Tas katrā gadījumā ir mūsu darba kārtībā. Also, uh, about... Tāpat tika uzdots jautājums par e-komerciju. Uh, Kīrienas kundze uh, to jautāja, un um, tas uh, patiešām ir viens no jautājumiem, kas saskaņā ar mūsu cerībām tiks skatīts arī PTO diskusijā un proti sanāksmē, kas eh, notiks eh, Ženēvā. Jo es domāju, ka tas ir svarīgi arī MVU. Šodien jūs zināt, ka katrs mikro uzņēmums eh, var kļūt par uh, multinacionālu uzņēmumu un attīstīties uh, starptautiskajos tirgos, uh, jo tas uh, ir uh, iespējams uh, izmantojot jaunās tehnoloģijas, un es gribētu, lai tas joprojām būtu iespējams, jo, piemēram, par uh, e-komerciju pirms dažiem gadiem mēs nemaz vēl nerunājām, jo nevarējām iedomāties, uh, kā tas viss attīstīsies, bet daudzi cilvēki šobrīd uh, dzīvo pasaulē, par kādu tie pat nesapņoja. Uh, Viņi veido mm, startup uzņēmumus, kas attīstīsies nākamajos gados. Tomēr mums ir jāpatur prātā arī Eiropas vērtības, un es domāju, ka mūsu prezidentūrai mm, pēc tām arī būtu jāvadās. Tas tiešām ir ļoti būtiski. Tāpēc mēs vēlamies uh, Ženēvā sūtīt šajā uh, ziņā ļoti skaidrs, nepārprotams signāls. Jāteic, ka laikam jau es esmu atbildējis uz faktiski visiem jautājumiem. Okay. Labi. Liels paldies, ministri, vai kādam būtu papildus jautājumi? Izskatās, ka nē. Tāpēc eh, liels paldies un labu veiksmi jūsu darbā. Liels paldies, un man ir jāteic, ka es uh, rēķinos ar jūsu atbalstu. Es tiešām uh, priecājos par jautājumiem, ko jūs uzdevāt, un uh, ceru atgriezties šeit. Uh, Inta, kad tas būs nepieciešams, uzturēsim ciešu kontekstu, un es esmu ne tikai ministrs, bet arī senators, tāpēc es uh, saprotu, kāda ir situācija. Ok, point. Labi, 13. punkts darba kārtībā ir ziņojums eh, par ad hoc delegāciju uz eh, PTO parlamentāro asamblēju Ženēvā 6. Eh, un 7. decembrī. Tur piedalījās delegācijas no vairāk nekā 50 valstīm. Un uh, runāja par to, kāds eh, būtu PTO ceļš uz priekšu. Konferenci organizēja Eiropas parlaments un starpparlamentu apvienība, un tās līdzpriekšsēdētāji biju es un Namībijas parlamenta spīkere Mārģa Viljamsta. Mūsu priekšsēdētājs eh, Kastaldos sniedz uh, Uh, līdz uh, priekšstādātāja vietnieks, kas tāldos sniedz uh, prezidenta Tajāni vārdā uzrunu, mēs apspriedām PTO jautājums arī ar ASV vēstnieku PTO. Tas ir tāpat arī ar PTO ģenerāla direktora vietnieku. Un uh, zināms darbs tika pabeigts arī vadības komitejā, lai sagatavotu rezultātu dokumentu, kurš tika pieņemts. Tāpat notika arī paneļa diskusijas ar Šauca kungu un Rībika kungu. Un uh, noslēguma sesijā tika apstiprināts uh, rezultātu dokuments, um, ko gatavoja mūsu kolēģe Irma Kolada. Uh, Nu, tā kā tā bija ļoti aktīva starp parlamentu konference, un Eiropas parlaments te arī nākotnē varētu spēlēt būtisku lomu, vai kādam par to būtu papildus komentāru. Paldies, priekšsādātāji! Jūs tiešām ļoti labi atstāstījāt šī pasākuma norisi. Es pateicos jums par jūsu ieguldījumu. Un mēs redzējām, ka Eiropas Savienība, gatavojot šo konferenci un paralēlos pasākumus, spēlē ļoti būtisku lomu. Mums izdevās panākt konsensu par noslēgumu deklarāciju jo patiešām ir ārkārtīgi grūti pārstāvēt 165 dažādas pasaules valstis organizācijā, kur valsta viedokļi ļoti atšķiras, bet mums izdevās. Mums neizdevās apspriest pilnīgi visu, bet katrā gadījumā tas bija labs solis uh, ja salīdzinām mm, solis uz priekšu, ja salīdzinām to ar iepriekšējo mm, deklarāciju. Eiropas parlamenta sekretariāts eh, strādāja izcili. Es viņiem par to saku lielu paldies, un mēs visi uh, darbojāmies vienā virzienā. Tas, uh, protams, nes augļus. Liels paldies, vai kādam būtu papildus komentāri? Nē, tādā gadījumā pārēju pie nākamā punkta. 14. Uh, Šorīt pārunājām attiecības ar ASV tirzniecības jomā. Tika skaidrot viņu stratēģija un mandātu projekts, kas tika publicēts piekdien. Protams, ir ārkārtīgi interesanti pievērst lielāku uzmanību tam, kādas būs sekas pašreizējai ASV tirzniecības politikai, kā tas ietekmēs mūsu tirzniecības attiecības un, protams, domājot arī par globālo tirzniecības sistēmu kopumā. Ir ticis veikts pētījums Pīters Čīs ir pētījuma autors, viņš ir arī ieradies pie mums. Sveicam mūsu vidū Pīteru. Pētījuma rezultāti ir tikuši publicēti. Un diskusijas par pētījumu varētu mums sniegt arī tādu zinātnisku ieskatu, kas noderēs diskusijās par mandātu projektu, ko ir publicējusi komisija. Došu vārdu Pīteram Čīzam. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> Thank you very much for the opportunity. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies arī mm, ASV Māršala fondam un kolēģiem, kas palīdzēja man pētījumu īstenot. Paldies par iespēju arī prezentēt pētījumu. Es zinu, ka laika nav daudz, ka jums ir ļoti saspringts darba grafiks, ir daudz lietu darba kārtībā. Uh, Zinu, arī jums no rīta bija ļoti labas diskusijas ar ģenerāldirektoru Demartī, tā kā es centīšos izteikties īsi. Es esmu sagatavojis arī prezentāciju, kurā ir izklāstīta pētījuma būtība. Es centos tos darīt pieejamus vēl pirms sanāksmes. Ja tas tomēr nav noticis, nu tad aicinu tos izplatīt pēc sanāksmes. Pētījumā centāmies aprakstīt, kādu ir uh, ASV administrācijas domu gaita, ko tā ir izdarījusi, un man tika lūgts uh, prezentēt, uh, kādas varētu būt sekas attiecībā uz globālo tirzniecību un piedāvāt dažādus scenārijus. Pavisam īsi es gribētu netik daudz koncentrēties uz to, kas ir noticis. Es domāju, ka komitejas biedri jau ļoti labi zina, uh, Es drīzāk gribētu runāt par cēloni šim visam. Ir ļoti svarīgi, lai komiteja saprastu ASV administrācijas loģiku. Tāpat runāšu par scenārijiem un turpmākajiem soļiem. Domājot par to, kas ir visa cēlonis, Vašingtonā ir tāda sajūta, ka ASV ir upuris, runājot par tīzniecības politiku. Nu, un eh, ASV ir ne tikai citu valstu upuris, eh, bet arī iepriekšējo ASV administrāciju darbības upuris. Viens no svarīgākajiem eh, teikumiem pirmajā administrācijas tirzniecības stratēģijā bija šāds. Šī administrācija šķietami ģeopolitisku ieguvumu rezultātā negrasās atvērt savu tirgu citiem. Nu, lūk, no šīs administrācijas viedokļa Citas iepriekšējās administrācijas ir atvērušas ASV tirgu, um, lai gūtu kaut kādu šķietamu labumu. Tā nav noticis, un šī administrācija tā vairs nerīkosies. Nu, tā rezultātā ir attīstījusies ļoti spēcīga sarunu vēršanas statistika, taktika. Nu, tad mēs jau esam jums ko piedāvājuši, un jautājums ir, ko gūsim pretī. Nu, un valda pieņēmums, ka to apliecina arī ASV tirzniecības bilances deficīts. Tas parāda, ka, lai gan Ķīnā ir vislielākais tirsniecības deficīts preču un pakalpojumu ziņā, tūlīt aiz Ķīnas ir Eiropas Savienība ar aptuveni 150 miljardiem. Nu, lūk, tā kā uh, Administrācija tagad savu skatienu ir pievērsusi Eiropai. Pētījumā ir ļoti daudz faktu un uzskaitījumu, un pie tā lieki nekavēšos. Ieskicējuši situāciju, kāda tad ir situācija ASV, Eiropas Savienības starpā, un domājot arī par PTO un Ķīnu. Demārtika kungs ar jums kopā ļoti detalizēti to visu pārunāja jau no rīta, bet ir skaidrs, ka tērauda tarifi ir viena no tām lietām, uh, un kas ir tikusi ieviesta. Nu, šķiet, ka ASV no tā viss cieši vairāk nekā Eiropa. Komisija stingri pieturēsies pie 25. jūlija kopīgā paziņojuma. Un varētu teikt, ka pēdējās nedēļās, kopš pētījums ir ticis noslēgts, oktobrī ir vērojams progresa vēsmas gatavību atsākt sarunas un, protams, komisijas lūgums pēc saruna mandāta. Un, kā jau no rīta tika runāts, eh, divi ar pus gadi tika veltīti intensīvām tētip sarunām, un tas kalpo par pamatu arī turpmākām tiešniecības sarunām, bet ir skaidrs, ka pastāv viedokļu atšķirības abu pušu starpā. ASV eh, grib tādu daudz plašāku tiešniecību sarunu noturēšanu. Savukārt komisija koncentrējas uz atbilstības novērtējumu un uz uh, rūpnieciskajiem tarifiem. Un, un galvenā atšķirība, protams, ir lauksaimniecība. Šai ziņā ir svarīgi norādīt, ka sarunu mērķos, kas ir redzami arī attēlā, manā prezentācijā ir ietverts iepirkums. Nu, un Tāpat ir konkrēta atsauce arī uz ilgtspējīgu attīstību, gan domājot par vidi, gan darba spēku. Faktiski ASV šķiet pieprasa, lai Eiropas Savienība nāktu klajā ar stingrāku nostāju šajos jautājumos nekā līdz šim. Nav ietverts ASDS strīdu izšķiršana un arī tiskais regulējums ir citāds nekā tika piedāvāts tētip. Tāpat uh, ASV administrācija norādījusi, ka ir gatava sarunām posmos, konsultējoties ar kongresu. Nu, un nu, kas tad notiks turpmāk? Nu, lielākais jautājums, protams, ir, vai uh, ASV administrācija publiskos pētījumu par to, vai mūsu autobūves industrija ir uh, cieši saistīta ar ASV drošības uh, interesēm. Nu, jautājums ir, kādas tad ir iespējas, kas tiks piedāvāts prezidentam Trumpam un ko viņš ar to darīs? Ir bijuši izteikumi par to, ka viens no variantiem ir uzlikt, eh, ieved muitas tarifus eh, automašīnām un rezerves daļām. Bet vēl kāda iespēja ir vairāk koncentrēties uz autobūves eh, nozares uh, vairāk attīstītajiem uh, produktiem, piemēram, elektromobīļiem. Nu, un es domāju, ja administrācija un prezidents uh, izvēlēsies izmantot tarifus, par ko ļoti spēcīgi ir izteikušies arī Demarkī kungs un Malstrēms kundze, nu, komisija ir norādījusi, ka tādā gadījumā sarunas ar ASV tiktu pārtrauktas. Uh, Es domāju, ka arī Demēta Iekungs šodien jau runāja par 20 eh, miljardiem dolāru vērtiem produktiem, kur ASV nav primārais piegādātājs. Jautājums, nu kas tad tālāk? Jau tagad ir aptuveni 80 miljardi e, dolāru tikai auto mašīnu tirzniecībā un līdzsvaru mainīšanā vien. Nu, un tad, protams, ir arī visi tie līdzekļi, kas ir saistīti ar tērauda nozari. Šobrīd tā izskatās pēc eh, situācijas, kuras zaudēs abas puses. Nu, tā kā varbūt tādas stingras pozīcijas mm, ieturēšana nav tas labākais variants. Nav arī zināms, vai prezidents Trumps atspēlētos par kaut kādiem Eiropas Savienības gājieniem. ASV prezidents ir norādījis, ka esam uzņēmušies pārāk lielu atbildību un vēlamies slogu dalīt. Uh, Nu, tā kā šodien tika runāts par sarunām ar bisi pie galvas, tad varbūt uh, labāk tā vietā būtu norādīt, ka Eiropas Savienība ir gatava savu daļu atbildības uzņemties. Mm, bet uh, līdz ar to ir saistīti ir zināmi pienākumi. Mm, man šķiet, ka sarunās tiek pieļauta kļūda izceļot lauksaimniecību kā tādu. Man šķiet, ka vēl viena iespēja būtu nošķirt uh, sarunas par tirgus piekļuvi no regulatīvajiem jautājumiem, gan lauksaimniecībai, gan arī citā ziņā. Daudzi šķiet uh, neņem vērā to, ka lauksaimniecība ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības eksporta sektoriem. Šai ziņā Eiropas Savienības uh, eksporta bilants ir daudz labāk nekā ASV, tā kā, ja runa ir par tirgus piekļuvi, tad uh, jums ir pārsvars. Uh, Un ASV sarunvedēji arī saprot, ka lauksaimniecības jomā nebūs bez tarifu režīma. Bet tāpat ir arī jāsaprot, ka lauksaimniecība galvenais jautājums nav tarifi, bet gan regulatīvie jautājumi. Un ja tos var nolikt malā, nu tad ir radīta jauna dinamika sadarbībā ar ASV administrāciju, vienlaicīgi nekādi neapdraudot to, kā tas ir uh, Eiropas Savienības vēlmes attiecībā uz piekļuvi tirgumu, tāpat arī pārtiks nekaitīguma jautājumi. Ir arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar um, noteikumiem un regulējumu, bet man šķiet, ka šeit ir jāpatur nošķīrums. Regulatīvā daļa ir jānošķir no tirsniecības sarunām, kā jau teica arī Demārtīkungs no rīta. Tētip sarunās mēs sapratām, ka uh, regulatīvie jautājumi īsti labi neiedarst tirzniecības nolīgumu sarunās. Lūk, man šķiet, ka tas ir tas nošķīrums. Par eh, PTO un Ķīnu pavisam īsi. Man šķiet, ka Eiropas komisija, iesaistoties atsevišķos ASV aktualizētajos jautājumos, ir rīkojusies ārkārtīgi konstruktīvi. Te Martī kungs arī teica, ka ASV ir iesaistījušās kopējā procesā un vēl ir iespējams manevra iespējas. ASV ir nākus klajā ļoti spēcīgiem juridiskiem paziņojumiem PTO, kas ir faktiski gan labi pamatoti. Un vēl par Ķīnu. Pētījumā par to ļoti daudz runāts. Man šķiet, ka ir veids. Ir skaidrs, ka ASV ir ļoti labi sadarbojušās ar Eiropas Savienību un Japānu Ķīnas jautājumā, bet ir iespējami uzlabojumi. Proti tāda drosmīga, visaptveroša PTO strīdu izšķiršanas sistēma. Nu, un šeit arī ir Eiropas Savienības svarīgā loma. Lai kaut ko panāktu attiecībās ar Ķīnu, ir nepieciešams uh, vairāku partneru kopdarbs. ASV vairs nevarēs izveidot koalīciju šajā jautājumā, tas būtu Eiropas Savienības ziņā. Eiropas Savienībai tas būtu jādara. Nu, lūk, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Jā, yeah, thanks a lot. Who will be the first? Emmanuel. Je, je vous entends, monsieur Čez. Paldies Čeisa kungam. Jūs norādījāt, ka ir dažādas sarunu taktikas ASV un Eiropas Savienībā. Nu, tas nav apstrīdams. ASV administrācija sarunas veda tādā ļoti brutālā manierē, lai gan varbūt iedarbīgā. Savukārt Eiropas Savienības pusē valda zināmas bāžas, kaut vai tāpēc, ka ir vērojama sašķeltība pēdējos mēnešos. Otra lieta - varbūt jūs varētu precizēt. Runājot uh, par ASV tirzniecības departamentu izteikumiem, viņu gadījumā šķiet, ka pārrunājums ir viss, un kādai likt pilnīgi viss, to starp arī lauksaimniecība. Tāpat arī datu brīvā aprite, lūk, visi šie ir brīvi apspriešami jautājumi, un mēs tam nevaram piekrist. Par lauksaimniecību, tas, ko jūs teicāt, tik tiešām uh, Eiropas Savienība vairāk eksportē uz lauksaimniecību, uz ASV, nekā ASV eksportē lauksaimniecības preces uz Eiropas Savienību. Uh, bet uh, ASV gadījumā pārtiks regulējums nebūtu atbalstāms Eiropas Savienībā, kaut vai GMO. Es uh, esmu ieskatījies ASV dokumentos, uh, tiek runāts, ka ir panācis progress ilgtspējības jautājumos, bet tā nav. Tur nav vispār nekādu atsauču uz ilgtspējīgas jautājumiem. Nu, lūk, un tad jūs piesaucat dažādos variantus. Nu, manuprāt, variants varbūt būtu uzklausīt Eiropas Savienību uh, un tās vēlmes, un arī saprast to, ka valda zināmas aizdomas attiecībā uz šādu sarunu vešanas metodi, tostarp arī domājot par regulējuma jautājumiem. Visi Eiropas Savienības iedzīvotāji ir nobažījušies un vēlas, lai Eiropas eh, Savienība nebūtu muļķe globālajā arēnā. Gracias, presidente, muchas gracias por su. Vārds Irmai. Paldies eh, Čeisa kungam par prezentāciju. Man ir pāris komentāru par dzirdēto. Pirmkārt jau par eh, nolīguma tvērumu. Ko mums ir ierosinājusi ar rūpniecības produktiem? Varu teikt, ka mums ļoti svarīgi ir uh, klimatu pārmaiņu jautājumi un to ietveršana nolīgumos. Uh, un esam tiešām vīlušies, kā ASV ir uh, pametušas Parīzes vienošanos. Nu, kā jūsuprāt, uh, lietas varētu darīt citādi? Ja domājam par ilgspējīgu attīstību, kā mēs varam runāt par rūpniecības produktiem ar ASV, ja ASV ir tā, kas ir atbildīga par ārkārtīgi lielu daļu emisiju un arī to, ka kopīgi centieni klimata pārmaiņu risināšanā lielā mērā nav izdevušies. Un tālāk, domājot par PTO reformu un arī strīdu izšķiršanas struktūrām, jūs norādījāt, ka ir ārkārtīgi labi, ka mums ir jaunie prezidenta Trumpa paziņojumi par PTO reformēšanu, bet pirms šī jautājuma mūsu darba kārtībā mums te bija diskusijas par to, ka tika organizēts publisks fórums, proti parlamentu fórums PTO paspārnē decembrī, un Eiropas Savienības vēstnieks PTO. Tāpat arī dažādo parlamentu pārstāvji, kas piedalījās, visi bija viensprātis, ka ASV ļoti skaidri norādīja, ka netic kaut kādai jaunai strīdu izšķiršanas struktūrai PTO paspārnē, ka tas nekādu strīdu starp dalībvalstīm un investoriem nerisinātu. Nu, lūk, tā kā tā ir tāda pavisam atšķirīga nostāja, ko ASV pauž. PTO lielā mērā ir balstīta uz konkrētiem noteikumiem. Un arī strīdu izšķiršanas struktūra ir daļa no šī te kopējā satvera. Nu, jūsuprāt, vai ir kaut kāda izēja, vai jums ir kaut kas pozitīvāks sakāms? Un tāpat jūs eh, runājāt arī par regulatīvo sadarbību. Ka varbūt netarifu barjeras un šķēršļi ir eh, svarīgāki nekā paši tarifi. Jūs eh, norādījāt, ka šeit eh, regulatīvie jautājumi ir atšķirīgi no tētības situācijas. Jautājums, eh, uz kuru balstīti šādi argumenti, kādā ziņā šeit ir atšķirīga situācija no tētība. Tāpat jūs runājat arī par tirniecības deficītu ar ASV. Vai šeit ir runa par tarifu atšķirībām vai kādiem citiem faktoriem? vai runa ir par konkurētspēju, par to, kam patērētāji dod priekšroku, par dizainu. Daudzi Amerikas patērētāji priekšroku dod Eiropas automašīnām, nevis Amerikas ražojumiem. Nu, lūk, kāds tam ir skaidrojums? Kā mēs varam labāk saprast prezidenta Trumpa nostāju? Viņam vienmēr šķiet, ka otra puse vainīga, bet es gribētu zināt, ko jūs domājat. Side... Nu, no savas puses arī vēlos uzdot kādu jautājumu. Nā, nē, Helmuts Šots vēl vēlējās, ko vajadzētu labi. Jautājums par attiecībām ar Ķīnu. Ņemot vērā šos Trumpa izgājienus un šo vēstījumu, kā jūs to teicāt, domāju, ka mums nevajadzētu skriet tā pašā virzienā, kur uh, eh, ASV Ķīnas gadījumā. Diskusijas, kas mums bija ar ASV administrāciju. Nu, nu, bija tādas, ka konstatējām, ka vienīgā kopējā lieta mums bija attiecības ar Ķīnu. Bet tas, ka vēlamies stabilizēt globālo tirdzniecības sistēmu kopumā, nu tur mums uzskata atšķirīgi. Ķīna šobrīd ir pilntiesīga PTO locekle. Un, protams, ka viņi atzīst, ka viņiem pastāv zināmas problēmas ar šo tirnicības karu ar ASV, bet no manas skatu punktu raugoties, viņi varbūt mazliet atklātāki, atvērtāki, gatavi pieņemt diskusijas attiecībā uz PTO reformu, kas varbūt nav tikai un vienīgi viņu interesēs. Nu, vienkārši veidot tādu bloku pret Ķīnu, manuprāt, nav īsti labs risinājums. Jo neretā ASV reakcija pret Ķīnu šķiet, nu, tad mazliet pārspīlēta. Jūs minējāt, ka Eiropas Savienība prezentēja reformu priekš, priekšlikumus Un kā Irma minēja, tad uh, ASV vēstnieks PTO to momentā noraidīja. Un varbūt tad šis, šī nostāja uh, nu, ir tāda, ko varbūt tad Ķīna atbalsta. Nu, es nedomāju, ka tādā līmenī varam risināt šīs diskusijas. Šādā līmenī sadarboties. Ne šobrīd, nē. Ne. Paldies! Paldies priekšsēdētāji. Nākamais runātājs varbūt no manas puses vēl tādi divi aspekti. Es domāju, ka mums ir nu, jāatkārto viss, kas tika teikts, bet mums ir jābūt skaidriem un izlīgā, izlēmīgiem, kas tad ir tas, kas saņem šeit priekšrocības no šiem jaunajiem nolīgumiem, vai tiešām šai rūpniecības preču gadījumā priekšrocības gūstēs. Būtu interesanti dzirdēt par to. Pie kādiem nosacījumiem tiek, piemēram, ražots šīs preces? Kā tas ietekmē vidi? Kā tas ietekmē nodarbinātības politikas aspektus? Kā tas ietekmē MVU? Kā tas, ko tas nozīmē konkurētspējai, brīvai konkurencei, brīvā tirgu ASV un ES? Nu, kur tad ir šī pievienotā vērtība šim nolīgumam, ja mēs viņu slēdzam šādā šaurā jomā? Un tad nonākam, protams, arī pie jautājuma par to, vai abiem partneriem tiešām ir pilnīgi cita izpratne par tālākas attīstības mērķiem komerc attiecībās starp ES un ASV. Šķiet, ka katrs domā pie kaut, kād, par, nu, kaut kādā savā veidā, arī par to, kāda būs globālā ietekme, nav, nav nekādas skaidrības. Es domāju, ka ir vajadzīgs tāds pārbau, pārdomu process. Jo, nu, vajadzētu taču šim nolīgumam, eh, nu, kalpot kā tādam solim uz priekšu, lai pēc tam varētu tālāk norisināties attīstība kopīgiem spēkiem un kas varētu tālāk veidot šo daudzpusēju tirniecības sistēmu. Un es, protams, piekrītu jums pie priekšādātāji, respektīvi ka nevar te skatīties tikai uz tādu pliko peļņu divpusējās attiecībās, jādomā plašākā mērā. Mēs esam saņēmuši arī pētījumu, kurā tiek runāts, kāda ir visiem ietekme visiem brīvās tirniecības nolīgumiem, un tur skaidri un gaiši tiek norādīts, ka nu, ir jāņem vērā, piemēram, ietekme, kas tiek radīta uz jaunu darba vietu radīšanu, un tur vajadzētu būt tādai pozitīvai ilgtermiņa ietekmei. CTF un visi šie pārējie nolīgumi tur tiek minēti šajā pētījumā. Un ir jāspēj pierādīt, ka ir šī pievienotā vērtība. Nu, jādomā par to, vai divpusēji attiecību gadījumā, šādā divpusē nolīgadījumā šāda pievienotā vērtība ir, vai tā ir pierādām, vai parādās savukārt tālāk šī iespēja pāriet uz multilaterālām attiecībām. Jeb gluži otrādi, multilaterāla sistēma līdz ar to tiek pilnībā sajaukta nu, padarīt par neiespējamu, jo parādās ši, ir šīs lielās varas, un tad jaunās attīstošamies ekonim, ekonomikas vispār netiek vairs ņemtas vērā, vai tās ir gatavas šim procesam vai nē. Tāpēc man interesētu, kā jūs skatāt šos globālos irniecības procesus. Un kā tas tādā gadījumā ietekmē šāda veida divpusējus darījumus? un investīciju un finanšu politikas ietvaros ASV administrācija ir nu, visai prestatīta mums. Un, protams, ka viņu pirmā svarīgākā doma ir par ASV interesēm. Nu, tur jau neko nevar padarīt, tas ir loģiski. Nu, līdz ar to, jā, šis sašaurinātais nolīgums eh, interesē man tomēr. Kā jūs to skatāt? Kur ir tā pievienotā vērtība šādā gadījumā? Pīter, tālāk jums vārds. Thank you very much. Uh, I'm very conscious. Lielas paldies, ļoti labi apzinos, ka jums nav īpaši daudz laika. Man tad tagad ātri nāks padomāt par to, kā strauji iziet cauri visiem jautājumiem. Pirmām kārtām Viens no jautājumiem bija par lauksaimniecību un to, vai lauksaimniecībai vajadzētu tapt iekļautai šai aptvērumā. Nu, atkārtot saku, ka Es domāju, ka jums nepieciešams paskatīties uz atšķirībām starp abiem šiem problēmu kopumiem. Vien pirmām kārtām tirgus piekļuvs jautājums un otrs regulējuma jautājums. Es domāju, ka jūs te šķiet teicāt, ka ASV pieeja pārtiks nekaitīgumam nav ilgtspējīga, tā nav tāda vēlama, nav Eiropai pieņemama, un tas ir tieši tas, ko es arī domāju. Es domāju, ka šie divi jautājumi ir aktuāli. Regulējuma jautājums ir skatāms citādāk no tirgus piekļuvs jautājumiem. Un te pavisam konkrēti nonāku pie tikko uzdotā jautājuma par atšķirībām starp eh, TTIP pieeju, kas, manuprāt, ir tas veids, kā virzīties uz priekšu. Un tieši tā, kā to teica ģenerāla direktors Demartīkungs šorīt, ja, TTIP skaidri parādīja, ka faktiski, un to teica arī daudz NVO, ka uh, likumdošanas mm, regulējošie jautājumi neiedara tirniecības nolīgumā. Tirniecības nolīgumu jāslēdz par tirniecību. Regulējumi jautājumi jārisina likumdevējiem savā starpā. Tad viņiem jāskatās uz to, vai ir šī atbilstība un vai tiek nodrošināts atbilstīgs aizsardzības līmenis. Tagad atgriežoties pie jautājuma par lauksaimniecību savukārt. Ārkārtīgi interesanti man šķiet, ka sarunu vešanas direktīvās nekur uh, Eh, neparādās, eh, ka administrācija vēlas atteikties no Eiropas pieejas eh, lauksaimniecības biotehnoloģija jomā. Tas, ko viņi tur saka, nē, ka lūk, ir vajadzīgs izstrādāt kaut kā telpu, virzīties uz to priekšā, tad tas ir process. Un es domāju, ka šeit visiem būtu jāatzīst, ka tiešām ir arī ļoti labais ehm, tāda uz zinātni balstīta politika, bioloģijas pārtiks preču jomā, kā mēs to piedzīvojam, un tas viss, protams, balstās uz jūsu pašu zinātniskiem vērtējumiem, un tā tam arī vajadzētu būt. Bet domāju, ka vienlaikus telpa sabiedrībai, sadarbībai tomēr pastāv. Un tam nevajadzētu obligātā kārtā tapt iekļautam tirzniecības sarunās. Par Ķīnu. Un tad pievērsīšos visbeidzot arī PTO par Ķīnu. Pilnībā piekrīt jums priekšsādātāji jo nevaram eh, tikai eh, šādi Ķīnu piespiest, bet Ķīnas vadība šķiet pati ir atzinusi un to darījusi vairāk kārt, ka šī eh, pārliecīgā kapacitāte, kas identificēta tu, viņu tautsēmniecībā, ir pazīme tam, ka ekonomikā kaut kas tomēr nedarbojas tā, kā vajag. Viņiem ir jāizteno reformas pašiem savās interesēs tas fakts, ka viņiem ir šī pārliecīgā kapacitāte, un tā tas ir daudzās rūpniecības nozarēs, un ne tikai tā raudražošanā, bet arī daudzās citās nozarēs, e, faktiski ir viens no iemesliem, kāpēc daudzas attīstības valstis nevēlas liberalizēt tālāk tirzniecību e, pēc Dohas raunda, jo tās nevēlas, lai viņas pārpludinātu ar Ķīnas eksportu. Un mana doma ir tāda, ka pārējai pasaulē, ne nu tikai ASV un ne nu tikai ES vai Japānai, būtu nu, pašiem interesētība panākt, ka Ķīna īsteno zināmas reformas. Jo šī pārliecīgā kapacitāte un valsts subsīdija šajā gadījumā, protams, tālāk ietekmē arī Eiropas intereses, Japānas intereses, Brazīles, Brazīlijas, Korejas un visas citas intereses. Un visas šīs lietas ir jāietver diplomātiskā iniciatīvā. Tas savukārt nenozīmē veidot tādu bloku pret Ķīnu, kā jūs minējat, bet nu kaut kas tomēr ir jādara par šo mm, eh, apelāciju struktūru. Esmu lasījis lielākoties ASV administrācijas priekšlikumus. Nu, viens otrs no tiem ir 30 lapus par vienu kaut kādu visam nelielu niansi attiecībā šīs struktūras darbību. Ir jāuzsver. Uh, ka šī struktūra pati nu, aizsākās vēl pirms Trumpa administrācijas, jo ja Trumpa administrācija pavada tik daudz laika runājot par šādām specifiskām konkrētām detaļām, kas ir problemātiskas noteikumos šī struktūrai PTO, tad tas nu, nu, nozīmē, ka viņi nebūtu nevēlas pilnībā no šīs sistēmas atteikties, bet gan vēlas konstruktīvi sadarboties. Un es domāju, ka tas svarīgākais šajā gadījumā ir tas, ka komisija daudz no šiem ASV minētajiem jautājumiem apskatīs uzskatīja arī savā paziņojumā. Bet nu viena tā atšķirība, kas pastāv starp eh, komisijas eh, teikto un ASV domām ir tas, ka um, ehm, ASV nepatīk viņu šīs struktūras lēmums par um, šīm eh, preču viltošanu un nulle dempingu. Viņi vēlējās tātad atsaukt arī iepriekšējos lēmumus, ne tikai reformēt procesus. Komisija, es domāju, bija taisnība, ka tā teica, ne, vispirms jārunā tieši par pašu procesu. Administrācija administrācijas, domāju, šai ziņā būs visdrīzāk jāpiekrīt, jo, ja šī struktūra nedarbosies, tad arī visa šī strīdus risināšanas sistēma nespēs darboties. Nu, līdz ar to nonāk, nonāk pie pēdējā jautājuma, ko uzdeva Šolca kungs par to, kur tad ir tā pievienotā vērtība šādiem divpusīgiem darījumiem, nolīgumiem, kā, kā tas varbūt traucē vai, vai papildina daudzpusēju. Es domāju, ka, protams, ik vienam labāk patiktu tāda vispārīga daudzpusēja liberalizācija. Kā jau teicu, daudzas valstis, kas pameta Doha sarunas, toreiz teica, ka nav ieinteresētas liberalizēt savu tirgu, ja Ķīna vienkārši pārpludinās tās ar savām precēm. Un es domāju, ka šeit ir eh, viss pamats domāt, ka tieši tā tas notiks. Un tieši tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Ķīnas e, reformas ir arī viņu pašu interesēs, jo tas noradītu tālāku daudzpusēju liberalizāciju. Jo un bez tādas savukārt ehm, visiem PTO locekļiem, tostarp arī es, būs jāslēdz divpusēji nolīgumi un jāliberalizē tilniecība visās iespējamos veidos. Un tas, eh, kā jau teicu, tika teikt, šādā veidā tiek gūta pozitīva ietekme. Uh, Nu, te, protams, varētu šīs diskusijas izvērst vēl krietni tālāk un plašāk, bet te savu uzstāšanos tomēr pārtraukšu, jo saprotu, ka jums ir tāds diezgan strits laika grafiks. Jā, labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Esmu pārliecināts, ka diskusijas par ēst e tirniecības attiecībām un PTO e tiks skatīts vēl vairāk kārt šeit. Un, nu, protams, Pīter, cerams arī, ka jūs varēsiet pie mums vēl atgriezties un varēsim ieklausīties jūsu pieredzē. Lielas paldies! Līdz ar to esam izskatījuši 14. darba kārtības jautājumu un pāriesim pie 15. darba kārtības jautājuma, un tā ir uzklausīšana un tirniecības ietekmu uz tirniecību. Tas būs pēc piecām minūtēm. Okay.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

Okay, dear colleagues, ladies and... Labi, godātie kolēģi, dāmas un kungi, 15. darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā ir publisku uzklausīšana par ES un Āzijas savienojamību, jeb konektivitī angļu valodā. Um, Esmu pārliecināts, ka šī tēma ir visai sarežģīta. Pirmām kārtām jo tāpēc, ka šī savienojumība pat kā parādība ir visai sarežģīta un nemaz nav tik precīzi definējama, bet no otras puses arī tāpēc, ka geogrāfiskā un politiskā situācija šajā pasaules daļā nu, ir tāda sarežģīta, attālināta. Komisija Komisija kopā ar ārējās darbības dien, dienestu ir publicējuši kopēju dokumentu ar nosaukumu Savienot Eiropu un Āziju. Atsevišķi bloki tālākai stratēģijai. Nu tā tad lūk, te jau parādās šis vārds savienojamība, savienot. Un tad viņi arī lika priekšā tādas grupējumus ar kaut kādām lietām, kā šo jautājumu tālāk risināt. No otras puses vienlaikus Arī mēs esam centušies šādu savienojamību veidot. Un tas ir tā, šī iniciatīva nākos no Ķīnas puses, šī viena josta, viens ceļš, One Belt, One Road iniciatīva. Nu jā, un šai stratēģijai tad varbūt atsevišķi bloki un nianses, bet jautājums ir par to, vai tie viens otru papildina, jeb varbūt gluži otrādī konfliktē savā starpā un kāda ir stratēģija tam visam fonā. Ja raugāmies uz Ķīnas iniciatīvu, tad jau zinām, ka šeit mums Eiropā diskusijas mēdz būt plašas. Divējādā veidā no vienas puses tiek runāts par to, ka tādēļ pastiprinās investīcijas un abas puses tiek satuvināts, bet otrs viedoklis ir tāds, ka šī iniciatīva tiek īstenot tikai, lai veicinātu Ķīnas intereses un pārliecinātos par Ķīnas dominanci, Ķīnas politikas dominanci visā šai One Belt, One Road telpā. Nu, lūk, tātad ļoti daudz tādu svarīgu un strateģisku raksturu jautājumu tieši šī mm, nu, temata ietvaros. Lai apspriestu šo tēmu, esam uzaicinājuši tādus pieredzējušus, pazīstamus ekspertus. Un domāju, ka kopīgiem spēkiem mums vajadzētu tiešām šo uzklausīšanu īstenot tādā pēc iespējas dzīvīgākā veidā. Un tādējādi mēs garantētu arī šo diskusiju tālāku attīstību Un varēsim paļauties, jādomā, šeit uz eh, pazīstamu žurnālistu, kas ļaus eh, moderēt visu šo diskusiju. To darīs Iana Drajera no Borderlex. Viņa ir te ieradusies pie mums tieši šajos nolūkos. Viņa ļoti labi pazīst šo tēmu un, tā teikt, spēs mūs izvadīt cauri šiem vētrainajiem ūdeņiem. Man savukārt tas arī visai labi patīk, jo līdz ar to Man faktiski nav jādarbojas pašam kā tādam diskusiju moderatoram, bet var uzreiz vienkārši klausīties šai, šais apspriedēs un uzreiz pat dot jums vārdu. Jana, jums vārds. Liels paldies, tiešām liels gods būt šeit, būt par moderātoru šais diskusijās. Tā tiešām ir tēma, par ko, domāju, spriedīsim vēl arī daudz turpmākos gadus. Tiem, kas nepazīstat Borderleks, ko pārstāvu, tā ir viena no vadošajām eh, internetu publikācijas vietnēm. Tā ir tāda neatkarīga pati par sevi, tā nav pakārtota ēst struktūrām un mēdz specializēties it īpaši tieši tirzniecības jautājumos. Šī uzklausīšana ir eh, izaicinājumu pilna, jo tirzniecības politika Eh, šeit tiks skatīta citādāk nekā vienkārši parasti interkolektīvā. Tur runājam par ES Āzijas eh, konektivitāti, šo savienojumību un to, ko tas dos tirzniecībai. Esam sagats, eh, izveidojuši trīs paneļa diskusijas domājam arī par to, kā tas sadarēsies ar šo Ķīnas eh, vienas, viena ceļa, vienas jostas iniciatīvu, ko tas nozīmēs, lai mm, tāpat arī domājam par to, kā izprastējas e reakcija, kas pagājušā gada septembrī tika formāli parādījās kā eh, savienojumības stratēģija, bet to šajā jomā vadība nav uzņēmusies eh, tirniecība uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts. Un tad vēl arī atsevišķi pētījumi par to, kā šī savienojamība, kā, pro, kā process jau tiek šobrīd īstenots un vai tas darbojas vai nē, kā tas sasaistās ar ilgtspējību, ar darba tiesībām. Esam uzaicinājuši tiešām visai pazīstamus eh, personāžus uzstāties šai diskusijās. To ir arī ļoti daudz, ļoti saspringta darba kārtība. Un vispirms lūkšu pirmā paneļa runātājus nākšu. Nē, tomēr jūs varat palikt savās vietās. Ļoti labi. Nu un tātad, pirmā paneļa diskusijās domāsim par to, kā izprast Ķīnas stratēģiju un kā šīs dažādās pieejas mm, kombinēt. Pie mums ir ieradies François Godmons. Pirmajā panelī viņš runās. Viņš ir tāds pazīstams eksperts Ķīnas politikas jautājumos, starptautisko tiesību jautājumos. Viņš strādā eh, Monteņa institūtā, tātad Franču domnīcā. Pie mums ir arī Tomas Eders, viņš ir pētniecības asociētais profesors Meriks institūtā. Ir arī Astrīdas Kāla Kumane, kas ir vecākā konsultante. GIZ, jeb GIZ, tā ir Vācijas struktūra un institūts. Šeit ir arī Vilja Valjora, kas ir ekonomikas konsultants Eiziepa Klusaukāna reģiona pārvaldes direktors Eiropas ārējās darbības dienestā. Ieradusi, ieradies arī Veišī, kas ir konsultāts politiskajā sadaļā Ķīnas misijā ES. Un tad tālāk, bez kādas tālākas kavēšanās, došu vārdu pirmajam ekspertam, Francoā Godmonam, organizēsim šo panelu pavisam vienkārši, runātāji visi izsaka ievedvārdus, un tad pāriesim pie jautājumiem un atbildēm. Aptuveni 20-25 minūtes būs diskusijām. Franco Gadu Monkungs, lūdzu jums vārds. Yeah, no, thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Liels paldies! Paldies priekšsādātāji, godājumie komitejas locekļi. Sākumā Es gribēju teikt, ka būsim realisti. Ne skeptiķi, bet uh, realistiem ir jābūt. Nepazaudēsim savienojumību un uh, paturiet prātā to, ko mēs apspriedīsim vēlāk runājot par One Road, One Belt iniciatīvu. Uh, stratēģiskajās partnerībās savienojumība ir viss vai nekas jo viss uh, savā starpā savienojas pat elektroni un fotoni. Un iemesls tam ir tāds, kad jūs lasīsiet komisijas izcilo dokumentu par savienojumību, praktiski nekur šajā dokumentā netiek uh, minēta Ķīnas uh, tendence izplesties uz āru. Uh, gan uh, digitālajā jomā, gan infrastruktūras jomā. Un tieši šī ir zīda ceļa iniciatīva. Zīda ceļš ir ne tikai uh, 19. gadsimta ideja, pat agrāka, bet uh, pat arī komisijas ideja, kas um, tika piedāvāta 90. gados, bet vēlāk tika nedaudz piemirsta. Uh, Bet, ja mēs eh, runājam par jauno zīda ceļu, tad tas ir viss un nekas, tāpēc eh, viņi to sauc par iniciatīvu, lai kliedētu priekšstatu, ka ir eh, rūpīgi izstrādāts plāns vai stratēģija. Tas, protams, nenozīmē, ka tas nav stratēģisks aspekts. Šī savienojumība var būt, var arī nebūt, bet tīpaši ņemot vērā Ķīnas uh, masu uh, pārvietošanos, sloganus, moto. Ir skaidrs, ka ir atsevišķi projekti, kas nav tik labi izstrādāti, bet ir citi, kuri ir gūti ļoti labi panākumi. Un mēs te runājam par šīm, šīs iniciatīvas mērogu, ja mēs raugāmies uz skaitļiem, kas gan nav pieminēti šajā uh, dokumentā, bet uh, mēs redzam tos Ķīnas dokumentos, tad uh, tie ir daudz mazāki nekā iepriekš uh, plānots. 2014. gadā Ķīnas Nacionālā banka plānoja šī projekta finansēšanai un kreditēšanai piešķirt 900 miljonus, uh, miljardus eiro. Tā ir gandrīz viena trešdaļa no Ķīnas rezervēm. Bet, ja jūs raugāties uz skaitļiem, tie ir varbūt 25, 24 miljardi eiro Te mm, visu gadu laikā te ir bijuši 200 līdz 250 miljardi, bet uh, tas ir vairāk nekā tērē Pasaules banka. Apzināsimies, ka tie nav triljoni, bet uh, joprojām tie ir ievērojami skaitļi. Šobrīd Ķīna būvē daudz vairāk uh, infrastruktūras Dienvidaustrum Āzijā nekā tā iegulda Eiropā. Un uh, pagaidām ķī, Japāna un uh, Dienvidkoreja Austrum Eiropā iegulda daudz vairāk nekā Ķīna. Bet mēs redzam, ka ir uh, zināmas lietas, kas ir pavirzījušās uz priekšu ievērojami ātri. Ķīna šobrīd tiek apsūdzēta par to, ka tā pieko pārāk dominējošu zīda ceļa politiku, un reizēm tiešām tas ir licis atsevišķām valstīm nonākt slazdā. Un šobrīd Ķīna ir konsolidējusi Kamerūnas parādu, tas tika paziņots šodien. Un Varbūt tas notiks biežāk, ka Ķīna aptvers, ka tā nevienmēr finansē ilgspējīgus projektus, tāpēc mums būs jādomā, vai mēs pārdalīsim šo slogu, kā to ir darījis Parīzes klubs pagātnē, vai arī atstāsim to Ķīnas ziņā. Un tomēr neuzskatīsim, ka tas ir uh, ekonomiski bezjēdzīgi. Es uh, zinu ļoti labu ķīnas ekspertu Briseles Brīvajā universitātē, kurš uh, ir teicis, ka Ķīnas izrāviens uh, uz āru vairāk attiecas uz uh, ostām, infrastruktūru un tam līdzīgi. Un uh, tas ir viens no um, sektoriem, kur Ķīna darbojas ārkārtīgi veiksmīgi. Un te es varu domāt tikai par vienu izņēmumu ASV, jo gandrīz visas citas valstis ir iekļautas zīda ceļa projektā. Piemēram, tiek meklēti alternatīvi ceļi piegādēm pa ziemeļu ledus okeānu un citādi. Tā kā notiek vispārēja Ķīnas ekonomikas pārorientēšanās un ekspansija, un nevajag aizmirst arī iekšējā pieprasījuma pieaugumu, runājot absolūtais skaitļos. Tā ir tikai neliela daļa no tā, ko Ķīnas ekonomika patērē un uh, eksportē, ja raugāmies uz uh, stīkla, alumīnija, tērauda, citu produktu ražošanas apjomiem, tad uh, lielākoties aptuveni par 90% tie tiek patērēti Ķīnai, Ķīnā. Tomēr Ķīna darbojas ar noteikumiem, kas atšķiras uh, no mūsējiem. Neaizmirsīsim to, ka mēs uh, nepārāk ilgu laiku strādājam pēc vienotiem noteikumiem OECD līmenī, PTO, Eiropas Savienībā pieņemtajām normām. Tāpēc te galvenais jautājums ir par to, vai mēs turpināsim dzīvot paši savā burbulī ar mūsu noteikumiem, mūsu ilgspējīgiem projektiem. Uh, un raudzīsimies, kā Ķīna, nu neteikšu, saņem gūstā visu pārējo pasauli, bet uh, vai mēs raudzīsimies uz riskiem, kas izriet no šiem neilgtspējīgiem projektiem, vai arī ļausim Ķīnai atkāpties no mūsu eh, savstarpēji pieņemtajām normām. Varbūt uh, ir izdevīgi kādu dienu saņemt um, šos, šo mūsu ieguldījumu atpakaļ nekā ar pilnu ātrumu triekties uh, nezināmā virzienā. Paldies uh, priekšsādātāji, paldies uh, diskusijas vadītāji par to, ka devāt uh, man vārdu, saka Tomas Eders. Es gribētu runāt par atšķirībām un vienoto Eiropas un Ķīnas pieejā. Sākšu ar uh, būtiskāko atšķirību daļu, un um, es uh, gal galā pieskāršos arī konverģences aspektiem. Te es gribēju no sākuma pastāstīt nelielu stāstiņu un uh, pastāstīšu par mūsu Berlīnai izveidoto datu bāzi, kurā apkopoti uh, aptuveni 1500 BRI projekti. 2017. gadā es biju seminārā Bostonā, ko apmeklēja Amerikas un Eiropas zinātā, zinātnieki, bet arī augsta ranga delegācija no Ķīnas. Un, protams, ka notika uh, liela um, strīdēšanās par definīcijām, kamēr piecēlās Ķīnas delegācijas vadītājs un teica, ka BRI ir uh, globalizācija ar uh, Ķīnas akcentiem. Un tagad es redzu, ka daudzi brīnās, ko tas nozīmē. Viņš teica, ka tas, ko tas nozīmē. Viņš teica ilgtspēju, un tad viņš apmulsušajām sejām atkal teica, ka jūsu globalizācija nav ilgspējīga. Paraudzieties uz Trumpu, paraugieties uz Brexit. Mūsu globalizācijai ir jābūt ilgspējīgai attiecībā uz mums. Un, un tā ir tā prizma, caur kur augoties jūs varat saprast jauno zīda ceļu stratēģija Eiropas un Āzijas savienošanai, ko piedāvāja komisija, piedāvā ilgspējīgus uz, um, ilgspējīgu uz noteikumiem balstītu savienojumību, bet te Ķīnas koncepcija ir diezgan atšķirīga tās mērķi ir radīt komunistu partijas leģitimitāti, tajā skaitā veicinot ekonomikas izaugsmi, nodrošinot līgumus Ķīnas uzņēmumiem un darbvietas Ķīnas pilsoņiem. Un, ja mēs raugāmies uz Ķīnas vadītajiem projektiem mūsu datubāzē, dažus no tiem jūs redzat kārtē, jūs redzat, ka Ķīnas uzņēmumi ir. Um, ieguvuši vislielāko Ķīnas uh, līgumu skaitu, un tieši tāpēc uh, Ķīna arī tērē šo naudu. Nav sakritība, ka daudzi projekti izbauda brīvākas regulatīvās vides priekšrocības. Um, ekonomiskās gaidas ļoti bieži ir pārāk optimistiskas, un tas uh, nozīmē, ka netiek uh, pienācīgi domāts par finans, finansiālo ilgspēju un pat uh, runājot par uh, koncesijām, ir uh, grūti saprast, kā tas kādreiz varēs atmaksāties. Ja mēs raugāmies, piemēram, uz um, celtniecības projektiem, kas notiek Eiropā, mēs redzam, ka pastāv bažas arī par vidas ilgtspēju Ķīnas izdevumi galvenokārt ir koncentrējušies Rietumbalkānos, metānu automaģistrālēm, un tāpat nauda ir ieguldīta fosīlās, fosīlo avotu spēkstacijās. Mēs redzam, ka Ķīnas pieprasījums pašmājās samazinās, tādējādi tiek palielināta ekonomiskā izaugsme un Ķīna uh, lem par eh, pārēju uz eh, dabas gāzi un atjaunojumu enerģiju, un viens no galvas, galvenajiem mērķiem ir eh, attīstīt Ķīnas uzņēmums, kas darbojas transporta enerģijas un digitālo un telekomunikāciju sakarījumā. Tās vēlas palielināt savu tirgus daļu un darboties um, tirgos, kur um, ir striktāka regulatīvā vide, un tām ir jākļūst konkurētspējīgākām. Uh, paļaujoties uz uh, finansējumu no valsts uh, finan kontrolētajām bankām. Pirms uh, noslēguma es gribēju parunāt nedaudz par konverģenci, kas attiec uz mazāku bērī projektu daļu, kas tiek, projekt, kas tiek finansēta no dažādiem avotiem, piemēram, Āzijas infrastruktūras investīcija bankas. Un te jāteic, ka Ķīna un ES ir interesētas uzlabot uh, savienojību savstarpēji papildus eh, citiem eh, mērķiem, kāds ir izvirzījis Ķīna. Un tas eh, parāda, ka pastāv sadarbības potenciāls. Piemēram, vienā projektā, ko es gribētu izcelt īpaši, Transanatolijas gāzes caurvaļā. Mm, te finansējumu nodrošina Pasaules banka, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka, Eiropas investīcija banka un AIB. Un tad um, tas nevar būt eh, līdzīgs citiem bērī projektiem, jo eh, te vadošais vairs nav Ķīnas eh, finansējums, tāpēc te mums ir jāsaglabā mūsu standarti un caurskatāmības prasības. Tāpat uh, ir jānodrošina saskaņotība ar TNT paplašināšanu bērī koridoru plāniem. Uh, Loģiski būtu koncentrēties uz eh, Turciju, tāpat arī savienojumiem gar Melno jūru, caur Bulgāriju un Rumāniju uz Ukrainu un no otras puses caur uh, eh, Grūziju un Azerbaidžānu. Bet es arī likšu punktu, ļoti priecājos par gadāmo diskusiju. Astrid Skalā Kumar. Paldies, tas bija ļoti interesanti. Tālāk lūdzu Astrid Skalā Kumane. Paldies, priekšētātāji. Man ir tiešām. Uh, Liels gods eh, dalīties savos uzskatos par BRI ar jums šo pēcpusdienu. Man ir vairāk nekā 15 gadu pieredze Eiropas Savienības, ASV un Vācijas sadarbībā. Protams, ka es visu katru no Eiropas perspektīvas, bet ja runājam par Eiropas Savienības Ķīnas sadarbību, Nu, tad bērnu izpratne ļauj labāk saprast arī otras puses skatu punktu. Uh, Eiropā ir vai, bijuši vajadzīgi vairāk nekā pieci gadi, lai vispār saprastu, kas ir bērija un nāktu klajā ar kaut kādu reakciju. Visai sākās 2013. gada septembrī Astanā. Nu, Eiropieši jau kādu laiku eh, visu ir vērojuši ar emociju tādu sajaukumu, ziņkāre, apmulsums un zināmas bažas kuras arī jau šodien ir izskanējušas. Lai labāk saprastu, kas tad ir vērī un um, kliedētu mistiku, kas to ietver, minēšu pāris lietas. Pirmkārt, varbūt uh, tādi pārpratumi attiecībā uz uh, pērī. Tāpat uh, pastāstīšu par pamatelementiem, mm, kā tad pērī ir strukturēta, un visbeidzot par šo iniciatīvu un ilgtspēju. Varbūt tur mēs varētu atrast uh, kaut kādus uh, kopīgos punktus. Visizplatītākais viedoklis uh, par šo iniciatīvu Eiropas kritiķu vidū ir, ka tur ir runa tikai par Ķīnas lēto darba spēku, uh, Tās ir Ķīnas komunistiskās partijas ambīcijas, nevis tāds īsts plāns. Un tā ir iecerē radīt jaunu pasaules kārtību, veidojot paralēlu sistēmu pašaizējai. Mm, tur ir runa par Ķīnas mērķiem, proti izmantot pārmērīgu jaudu atsevišķās nozarēs, piemēram, tērauda un cementa. Uh, Nu, varbūt šajos pieņēmumos ir zināma daļa patiesības, tomēr es domāju, ka tur ir arī nepareizas interpretācijas atrodamas. Mazliet pieskaršos tam, ko teica kolēģis Eders. 75 līdz 80% projektu, kas tiek finansēti no attīstības banku puses. Šos līdzekļus saņem Vācijas un Eiropas uzņēmumi. Runājot par pamatelementiem. Nu, taisnība. Sākumā visu bija pavisam sarežģīti saprast, to laik to vēl ar sauca par oboru. Nu, Tā ir tāda visaptveroša, daudzus reģionus un puses ietveroša stratēģija. Tur nav runa par kaut kādu vienu konkrētu struktūru vai organizāciju Ķīnā vai starptautiski. Un arī tāpēc šo iniciatīvu ir mazliet grūti aptvert un tiek īstenota vesela virkne dažādu divpusēju nolīgumu, no nu jau gan arī 130 dažādas deklarācijas, nolīgumi, līgumi, programmas un daudzi citi formāti, lai atbalstītu visas trīs savienojamības dimensijas. Tas viss ir izklāstīts arī uh, tā sauktajā koncepta dokumentā, kas tika sastādīts 2015. gadā. To izlasot, varam noprast, kāda tad ir Ķīnas stratēģija. Mm, šī dokumenta izstrādē piedalījās ārlietu un tirzniecības ministrijas citu starpā. Kopš 2013. gada ir nākuši klajā vairāki dokumenti par enerģijas politiku, zaļināšanas pasākumiem, izglītību un citām jomām. Uh, ir dažādas asociācijas, ne tikai Ķīnas, bet arī starptautiskas organizācijas, dažādas domnīcas, biznesa institūti, kas uh, sadarbojas uh, šīs iniciatīvas projektu ietvaros. Bet, nu, kā jau es teicu iepriekš, nav tāda viena vienota struktūra, kam piedēvēt šo iniciatīvu. Nav neviena telefona numura Pekinā, kam jūs varētu uh, piezvanītu, lai ko vairāk saprastu par šo iniciatīvu. Arvien vairāk dažādas citas finanšu iestādes ir iesaistījušās, vairākas investīciju bankas. Un tā pašā laikā ir vairāk nekā 25 starptautiskas organizācijas, jo īpaši jau ANO organizācijas dažādās jomās, kas ir iesaistījušās veselā virknē dažādu iniciatīvu un programmu, lielākoties mēģinot saskaņot uh, iniciatīvas uh, idejas ar ilgspējīgas attīstības mērķiem un 2030. Uh, gada darba kārtību. Ja runājam par um, bērnu iniciatīvu un ilgspēju, tik tiešām uh, šī Ķīnas stratēģija var būt pretproduktīva, ja domājam par 30. gada darba kārtību. Ja netiek ņemts vērā vidas un sociālās bāžas, tad tiešām stratēģijai var būt ļoti kaitējoša ietekme. Bet lielākajai daļai šo nozaru ir nepieciešamas investīcijas. Tāpēc tā pašā laikā Ķīnas stratēģija piedāvā milzīgas iespējas kā jau ir tika teikts iepriekš, ir ļoti svarīgi rast šo kopsaucēju un eh, izmantot šis eh, iniciatīvas atbalstītos projektus ilgtspējas nodrošināšanai. Ilgtspējība ir eh, īpaši uzsvērta kā integrāla stratēģijas daļa. Uh, Nu, šis ir viens no savstarpējīguma jautājumiem, piemēram, transporta valsts iepirkumu jomā. Un tas viss parādās Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbībā. Tāpēc tik tiešām ir svarīgi rast kopsaucējus un stiprināt saiknes starp Eiropu un Āziju, tiecoties uz lielāku ilgtspēju. Paldies! Tālāk lūdzu vešī kungam vārds. Iespēja iegūt ieskatu Ķīnas skatījumā. Paldies eh, visiem! Man ir tiešām liels gods, eh, ka var šodien piedalīties šajā publiskajā uzklausīšanā. Pirmā reize, kad piedalos šādā uzklausīšanā Eiropas parlamentā. Eh, lai gan Trīs gadus pirms tika nosūtīts uz Briseli, strādāju ārlietu ministrijā, tieši Bērī nodaļā. Nu, lūk, un pēdējo trīs gadu laikā esmu piedalījies daudzos formos un diskusijās, esmu dzirdējis daudz dažādu labu ierosinājumu, un dažkārt, protams, tiek pausta arī kritika. Nu, es personīgi esmu vērojis šīs iniciatīvas uh, dzimšanu, nu jau tas ir tāds sešgadīgs bērns, uh, kopā ar kolēģiem esam vērojuši, kā šī iniciatīva attīstās. Nu, un man šķiet, ka šis uh, sešus gadus vecais bērns attīstās ļoti labi. But my conclusion is this initiative. Mans secinājums ir tāds, ka šī iniciatīva pilnīgi noteikti nodrošinās iespēju gūt panākumus visai pasaulē. Gatavoties šodienas uzklausīšanai, es uh, vēlreiz pievērs uzmanību uh, starptautiskā fóruma par BRI sadarbību sagatavotajam atzinumam. Šis fórums notika pagājušajā gadā Pekinā. Ir izveidota šāda konsultatīva padome, un tā ir viena no iniciatīvām, kas izskanēja pirmajā jaunā zīda ceļa iniciatīvas uh, vispasaules fórumā. Nu, tas ir publicitātes jautājums. Mēs gribam, lai iniciatīva būtu starptautiska, globāla, caurskatāma, paceltos pāri robežu un nāciju robežām. Un šeit ir ļoti daudz ļoti labu ideju, kas ir iestrādātas kopējā stratēģijā. Tāpēc es tiešām priecājos par dažādiem tiešām viediem ieteikumiem. Uh, Mana uzstāšanās e, ir sastāv no divām daļām šodien. Kāds tad ir jaunās īdceļa iniciatīvas sākums? Kāpēc Ķīna ir nākusi klajā ar šo iniciatīvu? Un otrakārt, e, trīs atslēgas vārdi, kas palīdzēs saprast e, īdceļa iniciatīvu. Pirmkārt, kāpēc tad tieši tagad šī iniciatīva ir piedāvāta? Šī ir eh, vecā zīda ceļa modernā versija. E, visi jau zinās, ka, lai iepazītu Ķīnu, ir jāsaprot, ka ķīniešiem ļoti svarīgi ir vēsture un pagātne. Nereti jaunā zīda ceļa iniciatīva e, tiek aprakstīta kā visvaranākā Ķīnas piedāvātā iniciatīva vēsturē. Pirmo reizi Ķīna nāk klajā ar tik plašu uh, iniciatīvu, lai saprastu, kāpēc mums ir jāatskatās pagātnē. Ir izskanējuši izteikumi par to, ka Ķīnas zīdeceļa iniciatīva ir Ķīnas versija par globalizāciju. Un šeit lielā mērā svarīga ir savienojamība. Mēs gribam sasaistīt Eiropu, Āziju un Āfriku, izmantojot šo iniciatīvu. Gribam uh, sinhronizētas gludas vērtību ķēdes, gribam, lai zemes bez jūras robežām tiek sasaistītas eh, ar visām citām pasaules valstīm. Otrakārt, reformu process Un kāpēc Ķīna bija pirmā, kas piedāvāja šādu iniciatīvu? Protams, ka Ķīnai ir pašai savas intereses. Mēs esam lielākais tirsniecības partners vairāk nekā 130 pasaules valstīm. Un ir sagaidīts, ka kļūsim par lielāko patēriņa tīrgu pasaulē. Bet vēl ar vien saskaramies ar līdzsvara trūkumu. Ja paskatāmies uz rietumu reģioniem, 72% Ķīnas teritorijas ir rietumos. Un 27% no visiem iedzīvotājiem tur dzīvo, bet visu rietumu reģionu kopējais IKP ir tikai 20% no valsts kopējā rādītāja. Mēs gribam lielākas iespējas nodrošināt plašajiem Ķīnas rietumu reģioniem. Pateicoties šai iniciatīvai, Mēs ceram, ka rietumu reģionu varēs iz, izvirzīties Ķīnas attīstības pirmajās pozīcijās. Un galvenā mītne strateģijas koordinācijas nodaļai atrodas tieši vienā no rietumu reģionu pilsētām. Governance. I think Es domāju, ka jaunā zīdceļa iniciatīva ir nodrošinājusi tādu jaunu dvēsmu daudzpusējās attiecībās. Mēs gribam nodrošināt atvērtību ekonomikā. Šeit ir tādi principi kā plašas konsultācijas, kopīgs darbs un eh, kopīgi ieguvumi. Tie ir tie galvenie principi mūsu iniciatīvā. Mēs vēlamies nākt klajā ar brīvu ekonomiku. Mums nekad nav bijusi iecerē nākt klajā ar virkni jaunu noteikumu starptautiskajā ekonomikā. Mēs negribam runāt par kaut kādām grupām, klubiem. Nē, nekad. Nu, es nonāku pie uh, savas prezentācijas otrās daļas. Uh, man ir uh, atsevišķi skaitļi, ko, kuros gribu ar jums dalīties, lai parādītu to, cik veiksmīga ir šī iniciatīva. Lūk, trīs eh, atslēgas vārdi, kas eh, palīdzēs saprast jaunā zīļa ceļa iniciatīvu. Man personīgi šķiet, ka tie ir trīs vārdi. Pirmkārt, attīstība. Kāpēc? jo šī ir uh, iniciatīva, kas nāk no lielākās uh, attīstības valsts pasaulē. Uzsvars ir uz attīstību. Un kas ir pats svarīgais, arī pati iniciatīva vēl ar vienu attīstās. Tā nestāv tīkā, ja mēs to visu salīdzinām ar pirmo iniciatīvas stadiju, tad redzam, ka iniciatīva turpina attīstīties, un tas ir tikai loģiski jo jauni scenāriji un situācijas parādās ikdienu. Otrs vārds ir savienojamība. Iepriekšējie paneļa dalībnieki jau daudz runāja par savienojamību, tāpēc varbūt neko daudz vairāk man piebilst nav. Ir tikus publicēta grāmata par nākotnes civilizāciju kartēšanu. Un es domāju, ka arī iniciatīvā ir pausta šāda ideja, proti labāk savienot pasauli, labāk savienot uzņēmumi, cilvēki, politikas, infrastruktūra. Nu, trešais vārds ir kvalitāte. Augsti standarti, laba kvalitāte un kompetence. Šeit parādās uh, triju zelta princips. Daži cilvēki teiktu, ka Ķīnas projekti nav īpaši caurskatāmi un ka nav īpašas konkurences. Nu, un es nepiekritīšu. Ja mēs paskatāmies uz starptautiskiem rādītājiem, pagājušajā gadā 22 no projektiem, kas uh, ieguva inženierijas balvu pasaulē, nāca no Ķīnas. Tā kā mums rūpa ilgtveigi un vidē draudzīgi projekti. Gribam uh, vairot koordināciju šajos jautājumos. Kopš pirmsākumiem mēs domājam, ka ir ļoti labas izredzes, lai Ķīna un Eiropas Savienība uh, tuvinātos šīs iniciatīvas ietvaros. Mēs ceram, ka mm, šīs iniciatīvas dos eh, taustāmas ieguvumus visai pasaulē. Are there any questions? Vai ir kādi jautājumi, ko varbūt jūs priekš vēlaties uzdot? Go ahead. Yeah. Terribly sorry. Uh, thank you, Chair. <clears throat> so I, I would... Priekšādātāji, paldies. Pavisam īsi par ES stratēģiju savienotā Eiropu un Āziju. No komisijas puses, tā, protams, ir tāds vis, tas ir visaptvarošs politika kopums. Um, tas viss ir iekļauts šai iniciatīvā. Un, protams, ka šeit runājam par tīkla politiku, par tīkliem, kas ļautu precēm pārvietoties, pārvietoties cilvēkiem, pakalpojumiem un tā tālāk. Un konkrētāk runājam par transporta tīkliem, par enerģijas tīkliem, par digitālajiem tīkliem un, protams, arī cilvēciskajām saiknēm. Līdz ar to e-stratēģija ir daļa no īstenošanas procesa attiecībā uz ES globālo stratēģiju. Globālā stratēģijā tiek atzīta nozīme, kas piemīt šāda veida saiknēm starp Āziju un ES. Un turklāt tiek runāts arī par nepieciešamību veidot saskaņot pieeju Ķīnas eh, savienojamības iniciatīvām uz, rietumu, uz rietumiem. Šajā kopējā paziņojuma, šo kopējo apziņojumu pieņemam 18. gada decembrī, kā jau tika nu pat minēts, un e, padomas secinājumi nāca drīz pēc tam, e, vēl pirms ASEAN samita pagājušā gada beigās, oktobrī, 18. E, 19. oktobrī, un tieši šai samitā, protams, tika ļoti plaši runāts par savienojamību par šos pamatos vēlos, esmu sagatavojis sešus slaidus, centīšos iziet tiem pavisam strauji arī cauri. Un šie seši slaidi tiek organizēti ap dažāda veida darba posmējušai stratēģijā, un tad vēl arī viens slaids paredzēts secinājumiem. Nu tātad pāris vārdos par to, cik būtiski ir Āzija, tīpaši tirniecības kontekstā. Uh, Atcerēsimies, ka Āzijā dzīvo 60% no pasaules iedzīvotājiem šobrīd, un šis skaits pieaug. Tur tāpat ir 35% ES eksporta un 45% no ES importiem nāk no turienes. Vēl viens svarīgs jautājums ir tas, ka pastāv milzīgs pieprasījums pēc infrastruktūras investīcijām Āzijā. Te ir tiek runāts par 1,3 triljoniem eiro investīciju, kas būtu vajadzīgi gadā. Nu, un, protams, ka tas rada liels, kas iespējas Eiropai, gan arī citām valstīm eh, un kontinentiem un uzņēmumiem tajos. Protams, ka savienojumība ietekmē tirdzniecības plūsmas, un tas rada arī savstarpēju atkarību. Tieši tāpēc savienojumība ir zināms seks arī politiskā līmenī. Protams, ka stratēģija uh, tika izvirzīta arī nu, konkrētā kontekstā, respektīvi, ka arvien vairāk ir tādu valstis, kam ir savienojumas politikas pašām um, atsevišķi izstrādāts. Te nerunājam tikai par Ķīnas bērību, bet arī par Japānu, ASV, kas arī ir um, īstenojušas attiecīgi brīd, nu, savas Indo klusāka, Indijas klusākā stratēģijas, tāpat arī ASEAN savienojumības plāns. Nu, protams, Centrālā Āzijai eh, šeit ir arī tāds visai interesants izredzes sadarbī, reģionālā sadarbības jomā. Mūsu vēsts viņiem visiem ir viena un tā pati, respektīvi, mēs vēlamies ar visām šīm iniciatīvām strādāt kopā un meklēt dažādu veidu sinerģijas, arvien vairāk pievērsties tieši ilgspējībai un vienādiem spēles noteikumiem. Stratēģija koncentrējas ap trim galvenajiem elementiem, jeb tēmām. Pirmām kārtām ilgspējība, eh, šeit ir četri tādi leņķi, pirmām kārtām vidas ilgspējība, kas, protams, visiem labi saprotama, ekonomikas ilgspējība, fiskālā eh, ilgspējība un sociālā ilgspējība. Nu, un, protams, tas viss savukārt tiek skatīts vēl šai kontekstā ar debatēm par vides sekām, kas uh, Um, ir visai šai savienojamībai. Tālāk arī jautājums par parādu. Par fiskālo ilgtspējību nav neaktuāls un, protams, tāpat arī ārkārtīgi svarīgi, kā uzturēt sociālos standartus šādā vidē pieeja, ko mēs esam izvēlējušies, ir arī visaptvaroša pēc sava rakstura. Tā ietver visus šīs atsevišķos elementus - transportu, enerģiju, digitālo jomu, cilvēkus. Un visbeidzot, šī stratēģija izstrādāta ar mērķi spēcināt uz balst, noteikumiem balstītu savienojumību, pamatoties uz starptautiskām tiesībām, atvērtā, pārskatāmā investīciju vidē un vispārīgi runājot. Tā ir tāda daudzpusēja pieeja, kas balstās arī uz starptautisku iestāžu kopdarbu. Pāris vārdos par dažādām kompetencijām. Nu, transports, protams, skar gan gaisa, gan jūras savienojums, tāpat arī sauszemes transportu. Galvenais eh, atslēgvārds šai kontekstā eh, šī stratēģija sadaļā, protams, ir starpsavienojumība, eh, daudz, daudzmodalitāte transporta jomā un, protams, ka oglekļa izmešu samazināšana. Enerģijas pīlārs arī ir nozīmīgs un visai nu, tāds eh, daudzsološs, jo šobrīd enerģija nenoliedzami tiek ražot ar vien vairāk vidē draudzīgākā veidā no atjaunīgiem resursiem. Uh, Un arī kļūs līdz ar to šī ražošana decentralizētāka. Enerģija ļoti svarīga koncepcija šajā kontekstā. Ir arī digitālais aspekts nenoliedzami. Te nerunājam tikai un vienīgi par digitālajām infrastruktūrām, bet vienlaikus vēlam pievērsties arī politikām, kas ir ar to saistīts. Tad, nu, viss sākot no digitālajām tiesībām, privātuma līdz veidam, kādā notiek dalīšanās ar infrastruktūru. Un visbeidzot jautājums par šo cilvēcisko pusi, cilvēku saiknes un attiecības. Tas nozīmē savukārt, ka mēs vēlamies spēcināt saiknes, piemēram, starp Eiropiešiem un Aziešiem, tādās Āzijas iedzīvotiem tādās vietās, tādās jomās kā izglītība, kultūra un tā tālāk. Otrām kārtām partnerību veicināšana ilgspējīgai eh, savienojumībai. Mēs strādājam uz divpusējiem pamatiem, meklējam potenciālos labumu guvējus šāda veida infrastruktūru investīcijām, strādājam ar valstīm, kuriem jau ir savienojumības iniciatīvas, kā piemēram Ķīna, Es Ķīnas savienojumības platforma tam par pamatu šobrīd tiek izmantota, bet ir arī tāds spēcīgs reģionāls komponents tai visā. To vēlamies arī tālāk spēcināt, jo domājot, ka ir vajadzīgs šādas sadarbības sistēmas reģionu līmenī, Un, protams, ka šajās gadījumos tie centrāli institūcija ir tādas struktūras kā ASEAN, ASEM, um, viņu samiti un procesi, un kā, protams, arī centrāla Azijas um, struktūras. Strādājam kopā arī ar dažādu veidu starptautiskām korporācijām, jo tie ir tie spēlētāji, kas nenoliedzami, piemēram, nu tā teikt, eh, ieļo visus šos mehānismus, kas ļauj šīs visus tīklus padarīt par darboties spējīgākiem un arī efektīvākiem. Un visbeidzot, nu tad jautājums par investīcijām. Protams, ka nākamā daudzgad finanšu plāna kontekstā šobrīd norisinās process, kur ietvaros vēlamies spēcināt paši savus instrumentus. Un šī stratēģija ir daļa no visa šī procesa. Tas, protams, šeit ir ārējās darbības e, garantija 60 miljārdi eiro, kas ļaus mobilizēt investīcijas savienojumības un citiem nolūkiem. Ir arī ļoti spēcīga starptautiskās sadarbības iespējas šai finanšu jomā. Te jau daži tika varianti minēti - pasaules starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka, bet, protams, arī mūsu paša Eiropas banka, kā AIB un tam līdzīgi EBRD, protams, arī dzen visa šīs bankas, kas attiecīgi, eh, nu, darbojas šai jomā. Un visbeidzot, vienādi spēles noteikumi, tas nav maz svarīgi. Ne, nereti finanšu jomā rodas tādi konkurences eh, jautājumi, problēmas. Nu, ka lūk, piemēram, konkurence starp ES un citiem uzņēmumiem un biznesiem. Nu, un tas, protams, īpaši attiecas uz Ķīnas SO uh, eh, uzņēmumiem, jo viņi ne, pārsprā, nestrādā uz tādu apusēju uzņemta riska pamatiem un drīzāk darbojas uz tādiem, kā jau iepriekš paredzētu garantiju pamatiem no Ķīnas valdības. Nu, tātad kopsvilkums esam izvēlējušies pieju, kas balstās uz ilgtspējību, visaptverošumu, noteikumiem balstītu sistēmu un pastāv tādas drīz, trīs tendences šai kopējā stratēģijā. Tātad pirmām kārtām labāku tīklu izstrādu un attīstību starp ES un Āziju, otrām kārtām partnerības spēcināšana, veicinot ilgtspējīgu savienojamību. Tā, mēs piedāvājam visaptverošu finanšu ietvaru, lai varētu šos centienus virzīt uz priekšu un šobrīd pārējiem pamazām pie stratēģijas īstenošanas posma kas, eh, protams, eh, būs svarīgais iestādēm, bet mēs strādāsim cieši kopā arī ar dalību valstīm un citiem partneriem, lai visu to padarītu par iespējumu. Nu, šķiet, ka līdz ar to savu prezentāciju esmu izsmēlis. Lielas paldies! Jā, tiešām ļoti izaptvaroša prezentācija. Um, Un nu, cik labi faktiski, ka beidzām tieši ar jūsu uh, prezentāciju, jo tagad varam uzsākt politikas apspriešanu. Tālāk mums ir tieši 20 minūtes, lai uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes, un tāpēc uzreiz ķeršos pie jautājumiem. Pat trījiem jautājumiem vienā raundā, arī pat trim runātājiem vienā raundā, un katram deputātam lūkšu uzdot jautājumu un atturēties no dažāda veida politisku paziņojumu izteikšanas. Uh, Domāju, ka tādējādi būs vēl diskusijas, iespējams, pēc paneļiem. Kurš vēlas uzdot pirmo jautājumu? Jūs priekšsēdētāji. Jā, man trīs jautājumi. Pirmām kārtām, kāda ir saikne starp ES pieeju un Ķīnas pieeju, tas man īsti netap skaidrs, vai tas ir konkurence, e, inkorporēšanās, jeb, nu, kā tas viss sadar kopā. Otram kārtām, vai mums, kā Eiropiešiem, varbūt ir nepareizā pieeja? attiecībā, jeb uzskats par šo IBR projektu. Es atceros, ka tikos reiz ar kādu ārlietu ministru šeit biro, viņš teica, ka nē, ļoti labi, ka jūs mums piešķīrāt preferences. Šis ministrs bija no Ķīnas attiecībā uz zināmām precēm, bet bet šī vienas ceļa, vienas jostas iniciatīva, jeb IBR, faktiski nozīmē līdzekļus tieši investīcijām, un tas ir daudz svarāk nekā tā, svarīgāk nekā tās preferences, ko jūs piešķirat. Un trešām kārtām jautājums, kurš tad patiešām reāli gūst labumu no šīs IBR iniciatīvas? Lasīju, ka tiek izdot ļoti daudz aizdevumi dažādām valstīm tā rezultātu šīs iniciatīvas iet, ietvaros. Uh, un šie aizdevumi faktiski nav izveidoti, mm, izstrādāti tā, lai spēcinātu ekonomikas attīstību konkrētajā valstī uz vietas. Un līdz ar to faktiski drīzāk rada tādu atkarību no šīs Ķīnas kā lielvalsts. Tātad, kas tiešām gūs labumu no šīs pieejas? Lielas paldies! Jautājumu vēlējās uzdot arī Šalca kungs. Un pēc tam Piņero kungs. Jā, paldies. Jā, nu tas daļai sasaistīts ar to, ko jūs teicāt. Eh, paldies par to, ka vispār šais komitejā organizējat šādas interesantas debatas. Interesants jautājums. Eh, vēlos tam pieslietim šim, ko uzdevu priekšādātais. Kas gūst labumu no tā visa? Un tad tālāk arī, kas tad ir tas šī mm, Ķīnas komunistiskā partija, šī ģeopolitiskā pieeja? Vai jūs piekristu, vai jūs savā starpā visi būtu viensprāts, ka ģeopolitiskā un ģeoekonomiskie aspekti e, ir zināmā mērā pretrunā viens ar otru? Un ja Eiropas Savienība, ja viņš šai ģeopolitiskajā mm, aspektā iesaistītos, kas būs tie mēs, par ko jūs runājat? Vai tad tās ir tās finanšu iestādes no ES? Tās, protams, pēc savas darbības mm, nu, nav spējīgas sacensties ar Ķīnas eh, finanšu iestādēm šādā ziņā. Un kas tad šeit ir ES pusē? Nu, tātad šie līdzdalībnieki IBR projektā. Un tālāk varbūt atgriežoties pie ģeoekonomiskiem jautājumiem vairāk vēlos vaicāt, vai pastāv iespēja mudināt tādu pašpietiekamu ekonomiku attīstību tais valstīs, kas iesaistītas šai IBR mm, iniciatīvā, Centrālā Āzijas valstīs šai gadījumā, un tātad uh, Varbūt, ka Eiropieši var piedāvāt citādākas atbildes, nekā viņi varbūt to sākotnēji uzskata par iespējamu pašpietiekamības kontekstā. Rodrīgas Piņēro kundze, paldies! Paldies pirmam kārtām vēlos pateikties visiem paneļrunātājiem. Vēlos turklāt arī teikt, ka bija ārkārtīgi interesi, interesanti jūsos klausīties. Man ir pāris jautājumu. Man netapa īsti skaidrs, kā tas viss tiek pārvaldīts, kā šī iniciatīva tiek pārvaldīta, kurš pieņem lēmumus, kas atlasa šos projektus, kas ir ES interesēs, kas tos visus izstrādā, kas lēmi par to, kur uzņēmumi eh, var piedalīties šais tenderos, jeb konkursos, kas garantē to, ka tiek nodrošināts ar atbilstīgais līdzsvars kas garantē, ka visi uzņēmumi, kas konkurē, piedalās šais konkursos, pieturas arī visiem noteikumiem un kā pārliecināties, ka tas viss tiek garantēts. Otrs jautājums. Vai pastāv kaut kāda veida izvērtējuma mehānisms, kas varētu sniegt mums priekšstatu par to, kāda ietekme tam visam ir uz šo divu mērķu sasniegšanu šai iniciatīvas ietvarā? Kā tā tad mērīt šos panākums? Vai tie tiek mērīti, piemēram, attiecībā uz radītajām darba vietām vai panākto klimatu pārmaiņu apkarošanas jomā, atjaunīgo resursu izmantošanas jomā, ja varbūt vēl ir pāragli par to domāt? Trešais jautājums. vai grasamies pāriet no no kuģniecības transporta uz gaisa transportu. Tam taču arī būs zinām ietekme uz transporta plūsmu nākotnē, vai ne tā? Prezentācijas nosaukums bija eh, tirniecības ietekme, bet jāsaka, par tirniecību tika visai maz runāts. Kā tad tas viss ietekmēs tieši tirzniecību? Un konkrētāk, kā tas ietekmēs tirniecības attiecības starp ES un Ķīnu. Lielas paldies! Šķiet vēl vienu jautājumu vēlējos uzdot Salvatore Čiko, un tad mēs dosim vārdu paneļrunātājiem, lai viņi uz jautājumiem atbild. Anch'io, grazie, Presidente. Anch'io ringrazio. Lielas paldies priekšādātāji. Vēlējos pateikties runātājiem Viņi deva mums lielisku iespēju smelties viņu pieredzi, nu, uzzināt ko vairāk par viņu uzkrātajām zināšanām. Kolēģi uzdev daudz no jautājumiem, kas arī mani interesē nenoliedzami. Ko es vēlētos zināt, ir, kā šīs savienojumības platformas darbojas. Un te es konkrētāk domāju, piemēram, tīri par administratīvām procedūrām. Uh, par valsts iepirkumu sistēmu, sociālajiem un vides jautājumiem. Vai šeit Eiropas operatoriem tiek dotas kaut kādas priekšrocības, jeb pastāv tomēr kaut kāda riski, ka ģeopol, past, šī ģeopolitiskā Ķīnas vēlme izvērsties Eiropā pamatosies un tātad piepildīsies? Vai ir iespējams šos riskus un priekšrocības kvantificēt? Kādu ieteikumu runātāji izteiktu par to, ko mēs varam darīt šai situācijā? Kā divas tautsēmniecības, kas pašos pamatos ir ļoti atšķirīgas, sadarboties šādas savienojumības platformas ietvaros, ņemot vērā, ka nepastāv apusējības starp abām pusēm ne sociālā nozīmē, ne kādā citā. Paldies! Nu jā, tie tiešām visi bija ārkārtīgi labi jautājumi, ļoti atbilstīgi noformulēti un tā tālāk. Kurš no runātājiem vēlētos uzsākt atbildēt uz tiem? Varbūt Fransuā Gudmons, lūdzu. Paldies. Uh, Mr. Chairman, you... Priekšsādātāji, kungs, jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumu mm, par sadarbību un konkurenci. Es domāju, ka fonā ir um, konkurence. Vienkārši ir jāraugās, kādas ir tirzniecības plūsmas Centrālā Azijā. Jūs paraugieties uz to, kas notiek Āfrikā. Otrs jautājums. Daudzi deputāti uzdeva jautājumus par eh, noteikumiem attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem. Protams, ka ir šādi noteikumi. Ja jūs runājat par eh, cirkulāriem projektiem, tad tur nav publisku iepirkumu, tur ir pilnīgi atšķirīga situācija. Un, teiksim, viens eh, no lielākajiem bērī projektiem ir eh, Transanatolijas gāzes vads. Un saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju parastie finansētāji tur nevēlējās piedalīties. Un Ķīnai ir tendence eh, šādi finansēt projektus, kur finansētāji nav ieinteresēti. Un tāpēc šobrīd investīciju trūkums joprojām ir vērojams. Tomas. Thank you. Tomas Lūdzu. Paldies, daudz jautājumu. Mēģināšu salikt pareizos akcentus. Sadarbība vai konkurence? Varbūt te ļoti labi izteicās uh, mans kolēģis, kurš sēž pa kreisi, papildinot to, ko es teicu iepriekš. Jā, tā tas ir. Uh, ir e, precedenti, kā Nacionālās attīstības bankas arī Japānā piešķir līgumus e, savā valsts, savas valsts projektiem, un te iemesls galvenokārt ir e, konkurence. Protams, es vēlējos uzsvērt, ka pastāv arī interešu pārklāšanās, tur, kur mēs varam sadarboties, un uh, ir eh, konkrētas iespējas sadarbībai, bet galvenokārt tāpēc, ka motivācija ir Ķīnas ekonomikas attīstība un palīdzība Ķīnas uzņēmumiem. Un tas ir eh, konkurences aspekts, un eh, tad tā ir arī atbildes jautājumu, kurš no tā gūst labumu. no Ķīnas valdības redzes punkta raugoties. Protams, ka tie iegūst labumu, bet vienlaikus pastāv risks arī tām valstīm, kuras pieņem šos projektus tālāk par to, kurš tad ir kurš Eiropas pusē, jo es sāku runāt par mums un par Ķīnas pusi. Lūk, te divi punkti. Ja jūs padomājat par ekonomisko konkurenci, tad. Uh, Mēs esam Eiropas uh, uzņēmumi, pilsoņi un nodokļu maksātājiem. Ja jūs domājat par uh, normatīvajiem izaicinājumiem, tad mēs esam Eiropas Savienība. Un te mums ir savas intereses nosakot zināmas standartus un stratēģiju, kā arī principus. Un tas parasti Ķīnas BRI projektos neatspoguļojas, jo tad ietiek celtniecības projekti, tad parasti liels valsts uzņēmums automātiski saņem uh, projektu bez uh, konkursa, un to finansē lielās Ķīnas bankas, uh, kā arī eksporta kredītu aģentūra, kuru Ķīnas puse parasti vienā vai otrā veidā iesaista. Vai Eiropiešiem ir uh, citas atbildes attiecībā uz Berija projektiem. Varbūt, ka jā, bet principā projektos, kas ir tuvi Eiropai, piemēram, Balkānos, jā, te ir nepieciešama ātrāka saskaņošana ar tām valstīm, kuras risina iestāšanās sarunas. Un uh, Kurš tad nosaka noteikumus? Es pastāstīšu, ka mēs veidojam savu datu bāzi. Te nav centralizētas eh, struktūras, nav um, konkrēti noteikumi. Mēs varam uh, lasīt tikai Ķīnas valdības eh, politiskos dokumentus, ko izdod Ķīnas provinces un ministrijas. Uh, redzam, kādi tur ir mērķi. Uh, Un to mm, norādīja arī mūsu kolēģi no vēstniecības. Un tad tiek domāts par to, kādi projekti var kalpot šo politikas mērķu sasniegšanai. Un projektu līmenī tā varētu būt infrastruktūra, loģistika, transports, digitālā joma. Tālāk tirzniecības plūsmas varbūt viens punkts pirms es dodu stafeti tālāk. Viena lieta, par ko netiek bieži runāts, bet kas arī lielā mērā ir jaunā zīda ceļa iniciatīvas daļa, ir tas, ka brīvot izniecības nolīgumu un infrastruktūras stratēģija investīciju stratēģija Ķīnai bija jau iepriekš, bet tā tagad ir uh, divreiz uh, apjomīgāka. Uh, Un eh, to, par to runā daudzas darba grupas, tam ir arī konkrēti rezultāti. Piemēram, pirmais uh, brīvās tirzniecības nolīgums ar Eiropas austrumu partnerības valstīm, eh, proti Gruziju, nākamais būs ar Moldovu un Ķīna. Šo BTN stratēģiju izmantos arī tām valstīm, kurām ir šādi nolīgumi ar Eiropas Savienību, un tā varētu būt laba platforma, lai Ķīna iegūtu plašāku piekļuvu Eiropas tirgumu. Lielas paldies! Ļoti interesanta detaļa tirzniecības politikas komitē. Nākamais runātājs. Daudz kas jau ir pateikts, un es nepieskaršos katram punktam, neatkārtošu arī to, kas ir jau pateikts. Varbūt viens komentārs par <clears throat> konkurenci un uh, sadarbību. All, uh, uh Jāsaprot, ka tas nav tikai jautājums, kas attiec uz es un Ķīnu. Ir uh, daudz valstu, kas savā ziņā šeit ir iesaistītas. Un nav jau tā, ka ES var izsināt uh, sarunas ar uh, Ķīnu šajā ziņā, jo tas ir atkarīgs no šīm valstīm, ja tās lūdz investīcijas ieraugāmies, piemēram, uz Centrālā Aziju, tur ir daudz dažādu interešu un, manuprāt, neviens līdz šim nav pieminējis Krieviju un Krievijas intereses. Centrālā Azijā, piemēram, Kazahstānā, kā jau tika sacīts iepriekš, daudz kas ir apspriests, bet nekas reāli nav noticis. Bet, mm, bet arī iniciatīvas Kazahstānā tiek īstenotas ļoti lielos apjomos, vismaz pēdējo pāris gadu laikā. Un arī iepriekš, kad to vēl sauc par Belt and Road. Un tas, protams, ir svarīgi arī no ES perspektīvas, ne tikai divpusējā ES un Ķīnas attiecību kontekstā, bet arī ES un Centrāla Āzijas stratēģijas kontekstā. Uh, Tam būtu jābūt skaidram. Otrs punkts, ko es gribēju pieminēt, jo tas bieži tika jautāts, ir pārvaldība. Ja tā ir platforma, tad kā tā darbojas? Es iepriekš savā īsajā runā sacīju, ka nav skaidras struktūras, kas Ķīnā par to atbildētu. Nav šādas institūcijas. Ir virkne dažādu procesu. Un mums eh, jāteic, ka šī pārvaldības struktūra ir ļoti neskaidra. Mēs vienkārši nesaprotam, kā tas viss ir struktūrēts. Nu, tas ir kā brist pāri upei, meklējot um, zem kājām akmeņus. Tāda ir Ķīnas pieeja. Un arī starptautiskā līmenī nav nekādas struktūras, kurai mēs varam piezvanīt vai atrast to internetā. Ja mūs interesē kāds projekts, tā kā tas ir ļoti sarežģīti ne tikai no fiziskās savienojumības viedokļa, bet arī no institūciju sadarbības uh, viedokļa raugoties. Uh, Un eh, tāpat trūkst arī mm, tādas sadarbības starp cilvēkiem. Te šajā iniciatīvā ir ļoti daudz uh, maigās varas, un tas attiecas arī uz ES-Ķīnas stratēģiju. Nav vienas uh, konkrētas struktūras, kas būtu kompetenti, tāpēc uh, Eiropas pusē līdz šim ir bijis ļoti grūti te iesaistīties. Labi, mums ir atlikušas četras minūtes, un varbūt vēl divi runātāji grib sniegt kādas atbildes, bet tad es mēģināšu sadalīt to starp jums abiem. Jā, jā. Vispirms es gribēju teikt, ka šī stratēģija ir balstīta, protams, uz starptautiskiem tirgiem. Uh, un pieredze, kas gūta savienojot Eiropas Savienības dalībās, un tas ir modelis, kas ir balstīts uz augstu sociālās un vides aizsardzības modeli, labāko starptautisko praksi, un mēs ceram, ka tas kļūs pievilcīgāks valstīm, kuru materiālā labklājība pieaug. Vai pastāv saiknes starp ES stratēģiju un Bērijas pieminē Ķīnas savienojamības platforma. Tā šobrīd tiek paplašināta. Proti tādā veidā, ka mēs tagad raugāmies uz sadarbību ar trešajām valstīm saistībā ar mūsu stratēģiju, kas attiecinām uz BRI projektiem. Protams, ka pastāv atšķirības starp mūsu dalību valstīm. Gribēju atgādināt, ka ir arī uh, padomis secinājumi par mūsu stratēģiju, kas ir pieņemti, un tur bija diezgan liels konsens par to, ka mūsu modelis Eiropas Savienībā ir tas, kuru mēs vēlamies redzēt arī starptautiskajā līmenī. Mums ir grūti pateikt, vai to var attiecināt arī uz jauno zīda ceļu, uz Bēriju jo trūks caurskatāmības. Un mm, te ir iesaistītas valstis, kurās ir mm, pārvaldības eh, trūkumi un deficīti. Arī mm, to parādi ir visai lieli. Piemēram, ja mēs raugāmies uz SIPEK uh, šīs dienas Pakistānā, tad uh, tas uh, šķiet nebūtu īstais ceļš uz priekšu. Bet ko tad tas var piedāvāt citām valstīm? Mēs Eiropas ārējās darbības dienestā kopā ar komisiju gatavojam centrālāzijas stratēģiju, un es domāju, ka tajā būs arī ietverts savienojumības komponents. Varbūt es te arī likšu punktu. Paldies! Liels paldies! Um, Šī kungs, es varu izteikties īsi, man ir jāpiekrīt vienā punktā, proti, ka Bērī iniciatīva nav vienīgā, kas varētu uzlabot um, kontinenta savienojamību un um, padarīt to turīgāk. Tā ir viena lieta, bet uh, tas uh, nozīmē, ka Bērī nav Ķīnas monopols, uh, to tikai ir uzsākus Ķīna. Uh, Tā ir uh, horizontāla iniciatīva, kas piedāvā iegūmus visiem dalībniekiem, kas izjūt uh, bērnu iniciatīvas gāru un, tā, un tāpat tā par uh, konkurenci un sadarbību starp Ķīnu un ES bērnu kontekstā. Es domāju, ka sadarbība, protams, ir svarīga, jo kā uh, diplomāts, es esmu iepazinies ar es stratēģiju, un man ir jāteic godīgi, ka ir daudz jomas, kurās sadarbība ir iespējama. Un abās pusēs atbildīgās struktūras ir sākušas uh, diskusijas par to, kā šo sadarbību uzlabot, uh, kā uh, attīstīt šeit jaunus uh, projektus. Un, protams, ka no tā gūs labumu gan Ķīna, gan valstis, kas atrodas šī maršruta ceļā, gan arī Eiropas. Var minēt, piemēram, Siemens, Vācijas uzņēmumu, kas Ķīnā ir izvietojusi uzņēmumus, kas piegādā ģenerators Āfrikas valstīm. Un, līdz 2020. gadam būs uh, daudz vairāk šādu uzņēmumu. To skaits pagājušā gadā pieauga par desmit tūkstošiem. Piemēram, Hamburgas uh, ostā Vācijā ir uh, vairāk nekā 600 uzņēmumu, kas piegādā um, krāvas no ES uz Ķīnu. Lūk, uh, tie ir skaitļi, kas labi ilustrē mūsu attiecības, bet laika nav daudz, tāpēc te arī likšu punktu. Lielas paldies! Mēs dzirdējām diezgan daudz izsmeļošu atbilžu, daži jautājumi vēl palika atvērti, bet varbūt par tiem varam parunāt nākamajā paneļa diskusijā, tā kā tā ir veiksmīgi pārēj uz to. Te nākamajā diskusijā uzstāsies tikai četri runātāji, un jautājums ir par to, kā ES un Azijas uh, savienojumību īstenot praksē. Uh, Tad, tad te ir jārunā par eh, savienojumības stratēģiju, par eh, uzņēmēju atbildēm un redzējumu šajā procesā. Vispirms es došu vārdu Mājai Bakarnai Marcečai. Un ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Jūs esat uh, ģenerāldirektora vietniece uh, mobilitātes un transporta um, ģenerāldirektorātā. Tālāk uzstāsies Tobijas Denehi, Zīda ceļa grupas eh, Siemens vadītājs, tālāk Francesco Rossi, Teksilu dibinātājs un eh, Tims Demājers, vecākais konsultants starptautiskajā darba organizācijā. Viņi, eh, viņš runās par darba tiesību aspektiem saistībā ar savienojamības problēmu bet ķersimies vērsim pie rāgiem. Mēs pagaidām vēl neesam iekavējuši, bet lūdzu ievērojiet maksimāli septiņas minūtes kā runas laiku, lai mēs varētu arī laikā pabeigt. Liels paldies! Paldies priekšsādātāji, paldies par izdevību uzstāties šajā uzklausīšanā. Es ceru, ka Pārējot no pirmās paneļa diskusijas uz otro, man gribējās teikt, ka diskusija par eh, konkurenci un sadarbību eh, te par spīti konkurencei sadarbība ir nepieciešama. Lūk, tas uh, būtu labākais uh, veids, uh, kā uz to raudzīties. Pavisam īsi mēs dzirdējām par Eiropas stratēģiju. Tur mēs sakām, ka vēlamies uh, uzlabot uh, savienojību, un tas ir ļoti būtiski mūsu darbā. Minēšu trīs elementus, kur mēs pieņēmām savu pieredzi tīklu būvniecībā, lai uzlabotu pārobežu savienojumus. Uh, stiprinām sadarbību ar valstīm un reģioniem Āzijā, un viens no būtiskajiem elementiem ir arī ilgspējīgs eh, finansējums. Tagad es pievērsīšos pirmajiem diviem punktiem - savienojumu veidošanu un partnerību attīstīšanu. Kāda ir pieredze, kurā Eiropa var dalīties? Šeit jūs redzat uh, trans Eiropas transporta tīklu karti. Mēs esam apstiprinājuši pirmo rīcības plānu, tas bija 1990. gadā, kas šodien ir kļuvis par būtiskāko faktoru Eiropas vienotā tirgus veidošanā. TNT balstās uz um, stingriem noteikumiem un principiem, kuri garantē TNT tīkla efektivitāti. TNT ir izvēlējušies eh, tīkla pieeju, mēs eh, dodam prioritāti kopējas intereses projektiem un mērķis ir nodrošināt kohēziju, savstarpējas savienojums un sadarbspēju eh, pan-Eiropas transporta tīklā. Citiem vārdiem runājot, uh, TNT ir eh, dzelzceļa, sauszemes ceļu, gaisa un ūdens eh, transporta ceļu tīkls Eiropas Savienībā. Es eh, koncentrēšos uz transportu. Tā ir daļa no plašākas sistēmas, kas ietver arī enerģijas un telekomunikāciju tīklus. Ko mēs darām mm, Eiropā kopā? Proti uzlabojam uh, galvenos eh, ceļus, eh, dzelzceļus, iekšzemes ūdens ceļus, lidostas, eh, jūras ostas, iekšzemes ostas, satiksmes pārvaldības sistēmas, ātrgaitas maģistrāls vienlaikus nosakot arī vienotus standartus sadarbspējai, drošumam, drošībai. drošībai Katram projektam ir jāiziet uh, rentabilitātes analīze, ņemot vērā sociālos, ekonomiskos, fiskālos, vides un uh, klimata aspektus. TNT finansējums uh, nodrošina finansējumu ilgtspējīgu izmantošanu, pateicoties harmonizētiem uh, publiskā um, iepirkuma principiem. Tas atļauj nodrošināt godīgas spēles noteikumus uzņēmējiem visā Eiropā. Uh, Eiropas pieredze ir gūta vairāk nekā 20 gadu gaitā, un ja mēs raugāmies uz uh, tīkla attīstības uh, stadiju, tad skaidri parāda, ka mūsu apstāpinātie elementi, tīkla pieeja, standarti un iepirkuma noteikumi labi darbojas un uzrādā mm, labus rezultātus. Uh, Tad īsumā var teikt, ka tā ir pieredze, ar kur mēs labprāt dalītos ar partneriem Āzijā, un mēs vēlamies eh, to piemērot arī tad, ja un eh, ik eh, reiz, kad mēs iesaistāmies kopējos um, savienojumības projektos. Bet uh, šīs iniciatīvas ir iespējams uh, īstenot tikai tad, ja notiek uh, integratīvas konsultācijas ar visām iesaistītajām valstīm. Viens no būtiskākajiem elementiem te ir uh, pārrobežu saikņu veidošana un arī te. Mēs esam guvuši masīvu pieredzi, un patiešām tas ir uh, viens no lielākajiem TNT ieguvumiem. Uh, kas mums ir ļāvis uh, veiksmīgi savienot uh, ziemeļus ar dienvidiem un austrums ar rietumiem. Mēs uh, vēlamies spērt arī soli uz priekšu. Mums ir juridiski saistošs tentī paplašināšanas plāns, kas attiecas uz Rietumbalkāniem un Austrum partnerības valstīm. Mēs strādājam arī pie transporta koridoriem uz vidusjūras ziemeļa reģionu. Tas notiek ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem un uh, tīkla paplašināšana vadās pēc mūsu noteikumiem, uh, standartiem un iepirkuma noteikumiem. Tagad pievērsīšos uh, savas runas otrajai daļai. Kā mēs uh, sadarbojamies ar Ķīnu, vienu no mūsu galvenajiem partneriem. Mēs esam izveidojuši tās augto savienojumības eh, platformu, kuru īsumā pieminēja arī vairāk nādāji pirms manis, un šī platforma kalpo kā līdzeklis eh, mūsu dialogam par eh, transporta infrastruktūru. Tās mērķis ir uh, veicināt sinerģiju starp Ķīnas jaunā zīda ceļa iniciatīvu un es uh, tentī tīkla politiku. Šajos slaidos jūs redzat uh, dažādus tirzniecības ceļus starp Ķīnu un ES. Un šobrīd mēs galveno akcentu liekam uz pieaugošajām plūsmām pasaules zemi Iepriekšējā sanāksmē jūlijā Pekinā mēs vienojāmies veikt kopīgu pētījumu par uh, visilgtspējīgākajiem dzelzceļa koridoriem starp ES un Ķīnu. Un šis pētījums vērtēs uh, dažādu maršrutu potenciālu. Jūs atkal redzat saudzemes ceļus uh, šajā slaidā, un mūsu mērķis ir uh, identificēt efektīvākos un rentablākos uh, transporta koridorus. Mēs atkal esam vienojušies par to, ka akcentu paliksim uz dzelzceļa e, tīklu, jo tur pieauga transportējamo preču apjoms. To mēs redzam no sarunām ar Ķīnas kolēģiem, un arī Pasaules banka analizē potenciālos e, un esošos dzelzceļa savienojumus, lai saprastu, kāda infrastruktūra vēl ir nepieciešama. Uh, Šī pētījuma mērķis būs atklāt, kuri būtu visefektīvākie mm, koridori un kur būtu nepieciešams prioritāri veikt ieguldījumus. Mm, tādējādi mēs balstīsimies uz šī brīža un nākotnē plānojamām transporta plūsmām. Pētījuma mērķis ir identificēt šaurās vietas un mm, vietas, kur nepieciešami uzlabojumi, un kā arī sinerģija veicināšana. Kopā ar Ķīnu mēs darbojamies konstruktīvā partnerības garā, daloties ar plašo pieredzi, ko es minēju pirms mirkļa, un reizēm mūsu sanāksmēs mēs izmantojam jēdzienu tentī satiek Bērī, bet te es laikam arī likšu punktu un atbildēšu uz jautājumiem, jums tādu būtu. Paldies! Eh, vārds tev viesam. Uh, um, Paldies priekšādātājiem! Paldies par iespēju dalīties Siemens skatījumā uz savienojumību kopumā un arī jaunā zīļu ceļa iniciatīvu, jo īpaši. Centīšos izteikties īsi trīs galvenie jautājumi. Viens no tiem sasaucas ar uh, Gudamona kunga teikto. Es domāju, mums ir jāpaplašina skatījums uz savienojamību. Un tāpat arī uz uh, Peltenrauda iniciatīvu. Eiropas Savienības dažādajās stratēģijās tas jau ļoti labi ir atspoguļots. Runa nav tikai par transportu par vienas valsts sasaistīšanu ar citu, izmantojot ceļus, ostas, dzelzceļus. Nē, tas ir daudz kas vairāk. Ir ļoti daudz nozaru, kas ir ietvērtas savienojamībā. Siemens skatījumā ir divi elementi, kas ir ļoti būtiski. Tā ir arī daļa no Eiropas Savienības stratēģijas. Pirmkārt, protams, elektrība. Infrastruktūra bez elektrības nedarbosies, pat pamat infrastruktūrā ir vajadzīga elektropiegāde un, protams, arī digitalizācija. Nu, nav jau nejauši tas, ka Ķīna aktīvi veido arī digitālo zīda ceļu. Tas arī ir jautājums ļoti aktuāls Siemens. Paplašināt skatījums uz savienojamību, mūsuprāt, paplašinās arī dažādās iespējas Eiropas uzņēmumiem piedalīties spēlē, nevis eh, tikai domāt par fizisko savienojamību. Siemens ir mēģinājis eh, paplašināt šo tvērumu Mums ir īpaša Belt and Road darba grupa, kur mēs analizējam dažādās starpnozaru iespējas. Siemens ir izveidota stratēģija, kā iesaistīties Belt and Road iniciatīvā. Secinājām, ka mums nav jānāk klāt ar jaunu stratēģiju. Mēs faktiski ar eh, šo iniciatīvu esam nodarbojušies jau gadiem, pirms tā vispār eh, bija iegūst nosaukumu. Financial and additional political support. Ir nepieciešams papildus finansiāls un arī politisks atbalsts šai iniciatīvai, bet arī tas jau ir bijis vērojams jau krietni pirms 2013. gada. Vācijā mēs esam ļoti aktīvi eh, arī Klusā okeāna komitejā. Esam eh, uzsākuši atsevišķu darba grupu, cenšoties uh, veicināt Vācijas uzņēmumu līdzdalību, lai saprastu, ko uzņēmumi domā par BRI. Uh, un uh, kādas būtu iespējas sadarboties ar Ķīnu, nevis uh, vienmēr obligāti ar Ķīnu konkurēt. Par geogrāfiju runājot, nu ir ļoti skaidrs, ka šeit nav runa par Eiropas Savienības, Āzijas savienojamību. Tā ir globāla stratēģija, globāla savienojamība. Un jā, piekritīsim, uh, izņemot ASV un varbūt Indiju un Japānu, mēs visi jau esam daļa no šīs uh, iniciatīvas un stratēģijas. Bet arī citu uzņēmumu vienmēr var aktīvi iesaistīties. Iniciatīva ir atvērta visiem. Otrakārt, man liekas, ka mums vajadzētu vairāk klausīties. Mums vajadzētu vairāk izmantot vietnieku vārdu viņi, nevis mēs. Un domāt par tiem uzņēmumiem, kas saņem atbalstu un investīcijas. Un mm, tas attiecas ne tikai uz Eiropas Savienību un Ķīnu, bet arī uz ASV. Ja mēs gribam dot būtisku ieguldījumu visu valstu infrastruktūrās, mm, tad mums ir vēl labāk jāsaprot uh, pamata sociālās, ekonomiskās un sabiedriskās vajadzības, lai varētu adekvāti reaģēt. Nu, un uh, te ir tā viena joma, kura Vācijas un Eiropas uzņēmumi, tostarp arī Siemens, varētu palīdzēt Ķīnas pusē. Mēs varam dalīties zināšanās, lai varētu izvēlēties tiešām tos ilgtspējīgākos, produktīvākos projektus. As mentioned, I think it's a, it's a good point. In... Nu, lūk, es domāju, ka šis ir īstais brīdis to darīt nu jau pēc vairāk nekā piecu gadu darbības um, iniciatīva ir nonākusi tādā otrajā fāzē, tā sacīt versija 2.0. Ir izskanējuši gan cildinājumi, gan kritika. Ir valstis, kas pievērš lielāku uzmanību šai iniciatīvai, ne tikai iesaistās uh, projektos. Nu, tas nenozīmē, ka iniciatīva būtu kaut kā apdraudēta. Varbūt tā gluži vienkārši mainīsies. Un iespējams, ka tik tiešām ir jādomā par projektu ilgtspēju. Tas varbūt ir mazliet tāds sabiedrisko attiecību misēklis. Esmu dzirdējusi arī no Ķīnas kolēģiem, ka uh, nosaukums Belt and Road, jeb ceļšana josta, nav vairs īpaši bieži izmantots. Es domāju, ka Eiropas uzņēmumiem, kuri eh, aizstāv kvalitāti un standartus, ir lieliski izdevība palīdzēt ne tikai Ķīnai, bet arī tām valstīm, kas eh, saņem atbalstu projektu ietvaros. Lūk, tie ir tie stūrakmeņi mūsu sīmenes skatījumā. Mēs kopā ar Ķīnas partneriem esam arī apmeklējuši uh, atbalstu saņemošās valstis. Mēs esam tāds klasisks tehnoloģiju uzņēmums, uh, piedalāmies visur, kur varam. Nu, un šeit ir jāpaturprāt arī valstu aspekts. Mēs apmeklējam dažādas valstis, kas saņem Ķīnas atbalstu, noturam seminārus, cenšamies saprast, kas ir reāli ir nepieciešams, kur ir tie projekti, kas ir visvairāk vajadzīgi valstī. Uh, Un, un to visu mēs analizējam, eh, domājot eh, par to, ka varētu iesaistīties un kurš būtu vislabākais partneris šais projektos. No tāda partnera kā Siemens mums ir nepieciešama lokalizēšana, mums ir nepieciešama starptautiskie standarti, mēs gribam radīt darba vietas, uh, vietējā mērogā. Nu, tas ir tāds trīskāršs risinājums eh, šādiem projektiem. Eh, durvis, acis un ausis ir vaļā arī Ķīnā. Eh, viņi ir gatavi pieņemt idejas, ko varbūt paši nebūtu iedomājušies. Nu, un tāds pēdējais vēstījums. Bērīni jau nenāks klauvēt mums pie durvīm, vaicājot uh, lai visi piedalās. Arī mūsu uzņēmumu uzdot jautājumus par to, kā tad var panākt eh, to, ka viņi tiek iesaistīti projektos. Nu, pašiem ir aktīvi jāmeklē sadarbības iespējas. Nu, manuprāt, eh, ražots Vācijā ir, tas ir lieliski, bet vairāk vajadzētu runāt par ražots Eiropā. Neviena valsts nevar panākt lielas lietas viena pati. Savienojumības stratēģija ir tiešām lielisks pirmais solis. Uh, Tāpēc mums ir jādomā varbūt ne tik daudz par konkurenci veicinošiem risinājumiem, bet gan par iespēju sadarboties, lai kopīgiem spēkiem risinātu šodienas problēmas. Paldies! Uh, Tobijas Denei. Paldies, Tobijasam, Franceska Rossi. First of all, you asked me to explain what we do, so... Paldies, nu pirmkārt jūs uh, lūdzētu paskaidrot, ko tad mēs darām. Uh, Tekstilu mēs eh, sasaistām jaunu uzņēmumus Eiropā un Āzijā. Ko tas nozīmē? Mēs meklējam eh, mikroprojektiem atbalstu Ķīnas investoru vidū, un te pašā laikā mēs attīstām tehnoloģijas, un tās popularizējam Ķīnā. Nu, un eh, šofera krēslā vienmēr sēž eiropieši. Tas nozīmē, ka Ķīnas puses uh, piedāvātais kapitāls viņiem mm, pretī nedod uh, nekādas licences vai intelektuālā īpašuma tiesības. Tekstilu ir septiņu uzņēmēju grupa, mums ir MVU skatījums, jo mm, tur visi esam sākuši. 2015. gadā Pekinā viss radās, tolaik visi septiņi tur dzīvojām. Nu, lūk. Konkrēts piemērs. Ko mums nozīmē dzīves ceļa iniciatīva. Kolēģi piesauca dažādus atslēgas vārdus - sadarbība, konkurentspēja, digitalizācija. Domājot par prognozēm nākotnē, pilnīgi noteikti digitalizācija ļauj vairāk uzņēmumiem iesaistīties, pažūda tādas tradicionālās barjeras. Uh, konkurence, proti ražots Vācijā vai ražots Eiropā. Lielākā daļa konkurences mm, zīdceļa iniciatīvas ietvaros nav tik daudz saistīta ar Ķīnas vai Eiropas konkurenci, bet vairāk ar nu, Ķīnas reģionu savstarpējo konkurenci. Mūsu birojas nereti sadarbojas ar 11 Ķīnas reģionu tirzniecības palātām, lai nāktu klājā ar tiešām labu projektu septiņās minūtēs to visu neizstāstīt. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka Ķīna mainās. Vismaz Dienvidē Eiropas eh, tirgū tiek uzskatīts, ka Ķīna ir uh, liela rūpnīca. Nu, savā ziņā tā tas arī ir. Bet faktiski Ķīna šobrīd ir inovāciju virzīts tirgus. Ķīna meklē tehnoloģijas, lai risinātu visdažādākās tirgus problēmas. Pirmā paneļa dalībnieks arī runāja par to, ka ir jātīst ar Ķīnas rietumu apgabali un taisnība. Daudzi uzņēmumi eh, domā par to, ka vislabāk konkurēt Ķīnas iekšējā tirgū, nevis ar Eiropas ražotājiem. 1,6 triljonu eiro ir ieguldīti mākslīgajā intelektā vien. Uh, jebkurš ja MVU šādu skaitli vispār nevarētu iedomāties. Nu, un 1,6 uh, triljoni ir uh, patēriņa tirgus apjoms Ķīnā. Nu, tā kā arī tas nebūtu vienam MVU pa spēkam. Kāda veida savienojamība šeit ir vēlama? Tāda savienojamība, kas ļautu Eiropas MVU būt elastīgākiem, kā tas nereti ir jaunu uzņēmumu gadījumā. Un tad iespējas augt bez milzīgām izmaksām ārējā tirgū. Un mēs arī zinām, ka zīda ceļš ir divvirzienu iela. Daudz kas nāk no Ķīnas, un mēs varam to izmantot. Arī, ja runa ir par kapitālu, mēs varam investēt Ķīnas jaunu uzņēmumos, varam investēt kopuzņēmumos. Nu, tātad Eiropas jaunu uzņēmumi var mazināt risku, meklējot uh, partnerus, vienlaicīgi saglabājot uh, intelektuālā īpašuma tiesības. Pekinā esam nodrošinājuši to, ka vairāk nekā 60 miljonu Eiropas uzņēmumu līdzekļu tiek investēti dažādos tehnoloģiju uzņēmumos Ķīnā. Esam finansējuši arī 40 mikroprojektus, kas saņēmuši aptuveni 4,5 miljonus katrs no Ķīnas investoriem. Zīda ceļš var būt uh, laba sistēma, bet visu galu galā virza cilvēki. Ir svarīgi, lai cilvēki rod iespējas sadarboties. Nevis konkurēt šai sistēmā, bet sadarboties kopēja labuma vārdā. Mūsu vīzija ir Eiropas sistēma, kas uh, var elastīgi sadarboties ar Ķīnu, izmantojot jau pieejamo. Nav jau svarīgi, ko tieši nozīmē zīda ceļš. Tas ir labs veids arī Ķīnas eh, MVU rast iespējas sadarboties, īpaši jau rietum Ķīnā. Tas ir devis rezultātus. Nu, un vienīgā iespēja tiešām aktīvi līdzdarboties ir būt uz vietas Pekinā. Tāpēc par spīti ierobežotiem resursiem mēs vēl vien uzturam mūsu Pekinas biroju gribam uh, turēt uh, roku uz pulsa. Ir jārisina uh, nepatiesie pieņēmumi, kas apvīja Ķīnas MVU. Ir jāsaprot, ko mēs varam darīt kā eiropieši, lai sadarbotos Ķīnas tirgu, nevis ciestu no tā apmēra. Domājot par MVU, jau tagad ir iespējams dažādas sadarbības iespējas Ķīnā. Ir dažādi veidi, kā mēģināt iekļūt Ķīnas tirgū. Ir jāizveido sistēma, lai Eiropas uzņēmumi varētu sadarboties ar Ķīnas uzņēmumiem, nevis tikai konkurēt ar tiem. Paldies! Thank you very much. That was a... Paldies! Tāds svaigs skatījums. Tālāk. Um, nākamais runātājs ir Tims Demējers. Pārējām no uzņēmējiem uz darba ņēmējiem. Lūk, kāds ir jūsu skatījums? Thank you, Jana, thank you, chair. Jāna, paldies, paldies priekšsēdētājiem, paldies arī šai komitejāt, ka esat devuši iespēju šeit izteikties arī tādai starptautiskajai organizācijai kā mūsēja, tātad ILO, jeb starptautiskā darba organizācija. Var, protams, nākt klajā arī ar pārdomām par darba tiesībām un politika šai jomā, it īpaši tāpēc, ka es Āzijas savienojumība ir tāds plašāks skatāms aspekts, varbūt nepievērsīšos tik daudz Ķīnai kā tādai. Uh, Un domāju, pirmām kārtām mums ir pilnīgi skaidrs, ka darba taisību standarti ir tirniecības politikas svarīgs elements. Un pat ļoti nozīmīgs elements. Tas tiek tā arī atzīts Eiropā, arvien vairāk par to domā arī Āzija. Jāsaprot, ka tas vienmēr ir bijis tāds kopīgs e, jautājums Tas nav, te nerunājam par tādu emocionālu kaut kādu argumentu, bet gan par ļoti saprātīgu argumentu. Šis izstrādāto standartu koncepcija pati par tā parādās, nu, jau krietni vēsturiski, jau pirms diviem simtiem gadu darba devēji saprat, ka darba standartu uzlabošana nozo, nozīmē nu, labāku ražotspēju. Tādējādi iespējams turpināt uzņēmēju darbību, tādējādi pamazām uzlabojot darba apstākļus. Uh, Eh, var gūt plašus ieguldījumus ilgtermiņā. Nu, ne tikai viens veids, kā uzlabot eh, darba standartus, pārliecināties, ka konkurence ir pārsvarā uz vienlīdzīgiem pamatiem. Pārsvarā šeit ir izšķirīgākais vārds. Un kā tad ir, piemēram, SDO, ja starptautiskās darba organizācijas oficiālā nostāja šajā jomā? Pašos pamatos sapratam, ka dalībvalstis ir ar leģitīmām interesēm šeit tirniecības politikā un vēlas pārliecināties, ka ir vienādi spēles noteikumi attiecībā uz pamatstandartiem, arvien palielinot, paaugstinot šo standarts, īpaši tad, kad runājam par uh, piemēram, tiesību aktu īstenošanu. Tām turklāt tam ir leģitīmas intereses arī par to, ka nepieciešams pārliecināties, lai valstis neizmanto zemākus darba standartus kā konkurētspējas priekšrocību. Ir īpaši tādus standartus, kas ļauj, piemēram, eh, savukārt tehniskiem standartiem pieaugt. Vienlaikus jāsaprot, ka šai jomā nespējam vēl apgalvot, ka būtu jānodrošina pilnīgi vienāds spēles noteikumi visās jomās. Tieši tā kā iepriekšējā runātāja teica, ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz attīstības valstu, kam ir pašiem kaut kāda sava attīstības trajektorija, ko tie vēlas ievērot, kam jāveic savas korekcijas visā šai kopumā attiecībā uz tirdzniecības un investīciju liberalizāciju un ar vien lielāko sev pakļaušanu apkārtējiem riskiem, ko mm, rada ārvalstu konkurence. Un šajās valstīs uh, Mm, šie standarti veidojas citādi. Tos, protams, veido valdība, darba devējs, darba ņēmēji, kā trīs puses. Tehniskie standarti savukārt pārsvarā ir brīvprātīgi. Vienlaikus svarīgi gūt arī atalgojumu par paveikto, respektīvi kaut kāda veida labumu, jo e, nevar būt tā, ka panākuma kaut kas kaut kādā vienā jomā šāda atalgojuma dēļ faktiski nu, regresē nesenais tirniecības liberācijas nolīgumu eh, konteksts, un, respektīvi, šeit runājam par ēst noslēgtajiem nolīgumiem, ļoti labi šos elementus atspoguļo. Un par savienojumību runājot, tas ir labs veids, kā virzīties uz priekšu jo tirniecības politika patiešām ir kas vairāk par ekonomikas skaitļiem, te runājam arī par ilgtermiņu priekšrocībām, labu pārvaldību, sociālo kohēziju, jeb tas, ko mēs šobrīd saucam par ilgspējīgu pārvaldību, um, kuras rezultātā neviens nepaliek novārtā. Nu, pāris tādu pārdomu elementi vēl par to, ko dara pašreizējā Eiropas Savienības situācija attiecībā šo savienojumību ar Āziju. Protams, ka Eiropa un attīstītās valstis, kas ietilpst SAO, pārsvarā ratificē aptuveni 65 konvencijas eh, savas darbības gaitā. Nu, protams, ka vidējais eh, rādītājs Āzijā ir tikai 22, tāpēc jāsaprot, ka situācija ir atšķirīga šeit arī darba tirgu. Ļoti atšķirīga. Āzijā pašā pastāv liels atšķirības. Nevar salīdzināt, piemēram, nezinu, Koreju, Vietnamu un Filipīnas vai arī to tiesiskās sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas situācijas, dažādas. Un tāpat laikā novērojam, ka, lai arī pastāv zināms respekts un, ja ne plaši izplasīt, tad vismaz neliela interese arī par starptautiskiem darba standartiem, trūkst vēlmes tiem pieslieties, tātad uzņemties saistības šai ziņā. Te runāju par Āzijas valstīm, nu, piemēram, pamatiesi, šīs pamatkonvencijas, kas nodrošina vienādus spēles noteikumus, eh, nu, kas ir ratificēts gandrīz visās dalību valstīs, tad divas trešdaļas ratifikācijas gadījumos. Eh, nu, šī ratifikācija nav līdz galam noslēgta. Tehniskākos jautājumos ir pieaugoši interesi, piemēram, par drošību un veselību darbā mazāka interese algu jomā attiecībā parakstīties ar šādiem standartiem, nu, piemēram, minimālā alga, algu aizsardzība, um, tajos gadījumos, kad, piemēram, uzņēmumi piesakās uz valsts konkursiem, jeb iepirkamu. Šajās eh, jomās pastāv virkni dažādu konvenciju, bet eh, vēsturiski, bet eh, Mm, tās nav īpaši populāras. Sūdzību procedūras ir salīdzinoši sarežģītas, līdz ar to arī šādas lietas netiek īpaši bieži šajā reģionā izskatītas. Nu, īpaši salīdzinām šo situāciju ar Latīņu Ameriku, piemēram. Kas attiec uz darba standartiem, te ir vēl viena tāda svarīga šķautne, respektīvi cilvēktiesību arguments, ja tāds morālais arguments. Jāsaka, šie argumenti tādu nu, pārāk lielu lomu šais valstīs nestrā, nespēlē, bet tirniecības attiecības sistemātiski parāda, ka darba standarti tomēr pamazām uzlabojas arī politiskās darba kārtības eh, sarakstos tiek kāpju uz augšu. Eiropas Savienību kontekstā, un te es nerunāju tikai par iestādēm, bet arī par uzņēmumiem, kas veic investīcijas Āzijā, uzņems ļoti svarīgu līderības lomu. Tam tā arī jādara, lai pārliecinātos, ka šī savienojamība patiešām ir kas vairāk nekā tikai tūlītēja eko, īstermiņa ekonomikas peļņa vai labums. Nesenais līgums par ko noslēgušās sarunas, bet politiskais lēmums vēl jāpieņem, respektīvi nolīgums ar Vietnamu, ir ļoti labs modelis šai gadījumā. Pamatoties uz veiktiem pētījumiem, ko esam veikuši attiecībā uz irniecības nolīgumiem, tas svarīgākais, ko varam mācīties, ir tas, ka šobrīd nepieciešams pāriet pie nākamā posma, un viens otrs no šiem sociālajiem punktiem, jeb klauzulām, ir jāpadara par īstenojumam. Šobrīd šai jomā nav ticis darīts īpaši daudz. Uh, Nedrīkstam aizmirst, ka tieši tā kā iepriekšējā runātā viens otrs teica, ka daudzu darba standartu gadījumā ārkārtīgi svarīgi ir lielāka kapacitāte piedāvāt atbalstu to īstenošanā. Nu, tālāk darbības izvērtējums, pārskatāmība šādos daudznacionālos uzņēmumos. Tie ir jautājumi, kas ir svarīgi arī tādās globālās piegādes ķēdēs. Uz tiem raugāmies Un tāpat Eiropas Savienība, protams, ir zināma ietekme, ko tā var eh, izmantot, piemēram, arī veicot attie attiecības ar bankām, piemēram, Azijas attiecības banku, at attīstības banku. Nu tad pāriesim uzreiz pie jautājumiem. Mums ir faktiski mazāk par 15 minūtēm palikušas jautājumiem un atbildēm. Kurš vēlas uzdoties pirmo jautājumu? Varbūt tas pavisam vienkāršs jautājums. Mēs šeit esam tirniecības komitejā, nu, un, protams, ka izstrādājam dažādus tirniecības instrumentus, mērus pasākumus, mums ir pat tāda rīku kaste, tāda, kur ietilps tādas lietas kā investīcija nolīguma, tirdzniecība nolīguma, tirniecības nolīguma. Mans jautājums ir šāds. Kā ar šo tirdzniecības jomas rīku kastu mēs varam iederēties šai savienojamības kontekstā. Tas nebūtu no tā vienkārši, jo, protams, ka partneri šeit dažādi, valstis ir dažādas, ir dažādas infrastruktūras. Tātad, kāds būtu jūsu padoms attiecībās turpmākajām sarunām par tirdzniecības nolīgumiem, kas ļautu atbalstīt savienojumību kā koncepciju? Vai ir vēl kādi jautājumi? Vēl kāds Helmuts Šolts? Thank you. Um... Paldies! Man likās visai interesanti, ka runājam tagad tieši lūk par šo rīku kastes izstrādi, bet gribētu gan vaicāt, vai mēs vispār esam gatavi no Eiropas Savienības puses šai virzienā iet, nu, piemēram, kad redzu šo Siemens un Alstom, kas ap, apvienojas, lai radītu spēcīgāku konkurentu starptautiskajos tirgos? Vai tas ir darba vietu meklētāju interesēs? Un ja nē, tad tas netiek faktiski atļauts, vai ne? Nu, vai Eiropas komisija te redz, ka tai varbūt vajadzētu spēlēt tādu aktīvāku lomu un piedāvāt uh, Eiropas eh, uzņēmiem šāda veida iespēju veicināt savas spējas, paplašināt savu kapacitāti. Jeb mēs joprojām eh, domājam tikai atsevišķi par katrām atsevišķās dalībvalsts interesēm. Un līdz ar to es šī nu, mēroga ietaupīšana vairs nav pieļaujama. Un otrs jautājums - drošības jautājums, kas, protams, saistīts arī ar rīku kasti. Nu, piemēram, kad sekojam debatēm, piemēram, par Huawei telefoniem un 5G pārklājumu. Tad redzam, ka nu, līdzīgi amerikāņi saka, nu, ka Huawei nu, ir izstājies no tā visa. Nu, ko tas pavisam konkrēti nozīmē šai digitalizācijas procesa, procesā iekavētā atgūšana? Kā tā norisināsies? Kas tad būs Huawei vietā, kas darīs, kas īsteno šīs kompānijas eh, darbu, jeb uzdevumus? Nu, vienalga, mēs runājam par telefoniju vai ko citu jebkurā gadījumā mēs spriežam, ka mums ir nepieciešams tikt līdzi visiem šiem attīstības procesiem, un attīstība ir strauja digitalajā jomā, šai digitālajā pasaulē ar visām tehnoloģijām un tā tālāk. Vai mēs, piemēram, domājam par to vispār, vai, piemēram, kad domājam par autobūves eh, nozari? Varbūt mums vajadzētu piedāvāt skaidrs, skaidrs priekšrocības hidrogēna, rudeņra darbināmām motoriem. Tātad, nu, un atteikties no šiem elektroniskajiem uh, jautājumu, jo tur jau nezinām arī, kur, kur to visu enerģiju gūt. Un tātad es, protams, nezinu, cik lielā mērā mēs paši savā starpā esam gatavi apspriest virzību šai virzienā, tādu jaunu soli, un cik lielā mērā esam gatavi līdzdarboties šai iniciatīvā. Tātad liels paldies. Vai vēl kāds jautājums no auditorijas? Ja ne, tad tādā gadījumā uzdošu jautājumu arī pati, nu nedaudz ļaunprātīgi izmantojot savu kā moderātoru svietu. Uh, Vēlos vaicāt, kādā veidā komisija savā ģenerāla direktorātā, nu, tirnecības ģenerāla direktorātā strādā, uh, lai veidotu šīs saiknes, uh, nu, tātad tirniecības politikai ar brīvās tirniecības nolīgumiem un šo savienojumību. Jo, protams, ka saiknes pastāv, bet kā jūs to nodrošināt. Un tas, protams, attiecas ne tikai uz komisiju, bet arī uz ārējās darbības dienestu, kas ar vien vairāk iesaistās tieši šeit tirzniecības aspektā nolīgumu ziņā. Balos uz šo jautājumu saņemt atbildi no jums. <laughs> so we have basically 10 minutes. So I... Desmit minūtes šķiet ir atbildes, atbildes sniegšana. Nu, kāpēc ne? Kurš vēlas uh, uzsākt ar atbildēm? Labi. Sākšu apgrieztā secībā, atbildēšu uz jūsu jautājumu vispirms, saka Bakrana Marčiča kundze. Nu, ja tā varētu teikt, arvien plašāk ir izjūtama šī pozitīvā ietekme komisijā, kad strādājam ar dažādiem Ķīnas dokumentu aspektiem. Jūtam, cik lielā mērā šī sadarbība pastiprinās. Priekšādātājs jau, zinām, ar tas atbild arī uz jūsu jautājumu par to ko palīdz mums šie tirniecības instrumenti. Nu, piemēram, strādājam ko DigiTrade ar tiem kolēģiem, kas strādā pie investīciju nolīguma ar Ķīnu. Ja tāds tiktu noslēgts, tad pilnīgi noteikti tam būtu ļoti liela nozīme mūsu centienos panākt šos vienādos spēles noteikumus, panākt appusējību savienojumības platformā. Vēl viens svarīgs elements, protams, ir ir tieši saistīts ar visiem šiem tirniecības instrumentiem, un tas ir subsīdijas. subsīdijas, ko Ķīna piedāvā, piemēram, dzelzceļa operatoriem šobrīd. Nu, tās gan samazinās, bet tas joprojām pastāv. Un zināmā mērā varētu pat argumentēt, ka viens otrs no šiem kravas koridoriem un kravas pārvadojumiem pa dzelzceļu sākotnēji tika uzsākts tieši šo subsīdiju darbu rezultātā. Protams, laika gaitā no tām vajadzēs atteikties un nodrošināt vienādus spēles noteikumus. Aktīvāka loma komisijai bija viens no jau, jautājumiem. Manuprāt, mēs jau darām visu, kas mūsu spēkos. Zināmā mērā mēs arī izjūtam tādu spiedienu no dalību valstīm. Un domāju, ka visi piekritīs ka nepieciešams uzlabot arī iekšējo sadarbību. Mums jāspēj labāk darboties kā vienotam tirgus blokam, jo tad mūsu balss ir spēcīgāka sarunās ar tādiem lieliem partneriem kā Ķīnu. Nu, ļaujiet man jums dot pavisam konkrētu piemēru iepriekšējā sanāksmes, darba sanāksmes laikā pie, pie savienojumības platformas. Vienā telpā atradās papildu komisijas un Ķīnas delegācijai gandrīz visu dalībvalstu pārstāvi Tur bija visi ziemeļi, dienvidi, rietuma, austrumi, visi. 16 dalībvalstis kopumā, visāda veida industriālas asociācijas, no Rietumu Balkāniem turklāt piedalījās pārstāvi no Austrumu partnerību valsts, partnerības valstīm, ministru līmenī no Ukrainas bija pārstāvis. Nākamajā sanāksmē būs vēl vairāk dalībnieku. Mēs ehm, aicināsim uz šīm sanāksmēm arī visas citas valstis, to pārstāvis. Uh, Mm, tā lai sasaistītu, eh, kas ir pa vidu šai saiknē starp ES un Ķīnu, tātad Centrālāzijas valstis. Nu, mans eh, tas konstatējums ir tāds, ka pastāv ļoti plaša interese par konkrētiem specifiskiem projektiem, par investīciju iespējām, un te es runāju, protams, pārsvarā par transporta jomu, jā, bet domāju, ka līdzīga veida kustība novērojama arī citos sektoros. Uh, Un, nu, un līdz ar to, nu, dienu, jā, jā, cenšamies uzņemties aktīvāku lomu, ja, nu, un, protams, ar dalībvalstu atbalstu. Jo tikai panākot viņu sadarbību, nevis tādu konkurenci savā starpā, varam runāt ar Pekinu un varam tikt pāri visam šīm grūtībām un gūt panākumus. Vai vēl kāds vēlas ko piebilst? atbildēt uz kādu no uzdotiem jautājumiem. Nu, varbūt vēl tāds viens komentārs. Es gan neesmu tirniecības eksperts, um, jo citādi un negrasos tāpēc atbildēt uz jautājumiem, kur, kur nav manā kompetencē, bet jautājums par to, vai esam gatavi uzsākt tādu pretiniciatīvu, jeb atbalstošu iniciatīvu no savas puses. Varbūt nē, varbūt vēl šobrīd nē. Ne Bet varbūt tas nāks. Esam šobrīd vēl tik daudzveidīgi, bet katrā ziņā mums ir jāmēģina rasts veids, kā īstenot šo darbību kopā, kā nu, tā teikt, visu šo eh, savienojumības stratēģiju apaudzēt ar miesu, tā lai tā nebūtu vairs tikai tāda teorētiska pieeja, kas balstās uz vērtībām, bet lai būtu tā plašāk. Līdzīgā Siemens pārsvar, kā teica, mēs jau pat neraugāmies vairs tikai uz šīs um, jostas un ceļu iniciatīvām, un tas neatiecas vairs tikai uz ceļu vienu. Bet jāsaka, šobrīd tādu papildus redzējumu nepiedzīvojam no Eiropas perspektīvas raugoties, vismaz no uzņēmuma perspektīvas raugoties, būtu ļoti labi, ja pavisam drīz mums būtu vismaz kaut kāds priekšstats, cik daudz līdzekļu pieejam kādiem projektiem, vai es ir gatava papildus investēt. Eh, eh, nu, tam papildus tam, kas notiek jau šobrīd, un tad iespējams, tad varbūt mēs tiešām varam uzsākt tādas augstāka līmeņa sarunas par jau apjomiem un konkrētiem projektiem. Uh, ja ne pat tādā apjomā kā Ķīna, nu, bet tomēr vismaz kaut ko darīt. Um. Iedrīkst priekšsādātājs kundze, jūs jautājāt par instrumentu komplektu. Protams, es uh, vairāk runāšu par perspektīvu, bet ražošanas nozarei ir nepieciešams vienoties ar Ķīnu par kopēju projektu finansēšanu. Mm, tas arī saistās ar jūsu jautājumu par to, vai mēs tehnoloģiskā ziņā esam gatavi. Es domāju, ka šobrīd tehnoloģija ir tādā līmenī, ka šis tilts ir. Tā ir gandrīz ātrgaidas maģistrāle, un tā nākotnē attīstīsies vēl plašāk, un lai tas notiktu, ir nepieciešams instrumentu komplekts, lai jaunie uzņēmumi, te es nerunāju par startup uzņēmumiem, bet par eksistējošiem uzņēmumiem, kas uh, nodarbina daudz cilvēku, varētu iegūt līdzekļus ES un Ķīnas kopīgu projektu finansēšanai, jo piec, piektās paudzes mobīlais akar jau šis tehniskais risinājums ir. Bet tas varētu ļaut mums iegūt pievienoto vērtību šai sistēmai Eiropā. Uh, Un tāpēc eh, ir jādomā ne tikai par eh, struktūru šobrīd, bet jādomā arī par nākotni, ja mēs vēlamies attīstīt inovāciju ekonomiku mūsu kontinentā. Un runājot par inovācijām, tas ir vienīgais veids, eh, kā iesaistīt Ķīnu uh, šeit eh, strādājot, balstoties uz eh, vienādiem spēles noteikumiem. Vai kādam vēl būtu kas sakāms, Bernt, varbūt tu? Thanks uh, to the panelists. Liels paldies, liels paldies runātājiem. Jūs, protams, likāt man uzdot daudz vairāk jautājumu nekā sniedzāt atbildes, bet tas ļoti labi. Tādējādi mēs varam plašāk domāt par savienojumiem starp ES e un Ķīnu. Uh, lai nākotnē varētu garantēt uh, cilvēku labklājību Eiropā un Āzijā. Vēlreiz liels paldies un uh, visiem jauku māju ceļu!